Tutti a tutti. Dāmas un kungi, gribēju jūs sveikt mūsu sanāksmē. Gribēju sveikt pie mums, sveikt Austrijas lauksaimniekus no Kerntenes reģiona. Man ir ļoti liels prieks, ka esat mūs apciemojuši. Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka jūlija vidū mēs dosimies uz Austriju. Tagad ir jāpieņem darba kārtība. Ja nevienam nav iebildumu vai papildinājumu, esam pieņemuši darba kārtību jums izdalītajā versijā. Tulkojums ir pieejams visās valodās. Tālāk otrais darba kārtības punkts, 23. 24. janvāra sēžu protokola pieņemšana. Ja līdz sanāksmes beigām netiks iesniegtas nekādas pretenzijas, tad sanāksmes protokols pieņemsim. Trešais darba kārtības punkts, priekšsēdētāja paziņojumu. Gribēju jūs informēt par sekojošo. 2012. gadā mēs svinām 50. gadskārtu kopīgajai lauksaimniecības politikai. Un šajā sakarā gribēju jūs aicināt uz pieņemšanu 19. martā 19.30. Šī sanāksme, ja pieņemšana notiks uh, parlamentā un kopīgi ar uh, Itālijas uh, prezidentūru esmu aicinājis uh, lauksaimniecības ministru ierasties pie mums. Es domāju, tas būs uh, ļoti jauki. Tātad jums būs iespēja apmainīties uh, ar viedokļiem arī tādā neformālākā gaisotnē. 19. martā 19.30 lūdzu atzīmējiet šo datumu savos kalendāros un mēs svinēsim 50. KLP gadskārtu. Tagad ķersimies pie 4. darba kārtības punkta. Vai visi kolēģi ir paņēmuši līdz balsošanas kartītes? jo mums ir paredzēts balsojums. tās ir eh, saistīts ar Eiropas saimnības bio daudzveidību, un šo atzinumu ir sagatavojusi Vasilika Viorika Dančila. Viņa ir strādājusi pie atzinuma saskaņā ar Eiropas Savienības bio daudzveidībai veiktīto stratēģiju. Ir eh, iesniegti 59 grozījumi, un šis atzinums eh, par to vēlāk balsos eh, arī lau, eh, vides komitejā, jo tā ir atbildīgā komiteja un balsojums ir paredzēts rītdien, 29. februārī. Jūs esat iepazinušies ar balsojumu sarakstu un mēs varam ķerties pie darba. Tagad sāksim ar balsošanu. Siete tutti, iniziamo con voto elettronico. Emendamento 2.1 grozījums. Sākam balsot un taram to elektroniski. Avete votato tutti? Vai visi ir paspējuši nobalsot? It doesn't work? Šķiet, kādam nestrādā balsošanas iekārta. Teniamo aperta la votazione, ok, avete votato tutti? Tātad balsojam. Beidzam balsot. PPE plus one. one. Abbiamo un voto in più. Vēl vienu balsu mēs pieskaitām tautas partijas grupai. Beidzam balsot. Noraidīts. Adesso apriamo la votazione sul paragrafo 2.2. Sākam balsot un balsojam elektroniski. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Atto respinto. Votiamo l'emendamento 1. Pirmais grozījums, Paulsenas uh, grozījums. Sākam balsot. Votazione aperta. Votazione. Beidzam balsot. Adoptēto. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Trešais grozījums. Alvešu grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Paksas. Votazione aperta. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums, Silvestris. Kas? Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sēstais grozījums, eh, Bavē un Okena. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais punkts, septītais grozījums. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums, Kalinovska iesniegts. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums Jārs un citi kolēģi. Sākam balsot par 13. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ancora un troppo del PP. Ci risulta ancora un voto in più del PPE, per favore controllate. Nu, ir viens par daudz no ETP grupas. To mums vajadzētu pārbaudīt. Tagad 14. grozījums. Sākam balsot. Votazione aperta. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Sešpadsmitais polsēmas grozījums adopti. Non è stato adottato, certo, quindi prima e il 15. Nē, par to tomēr nav jābalso. 15. Par 15. tomēr jābalso. Dantēna grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. polsēns grozījums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Mark, vuoi la parola? Lūdzu, jūs gribat izteikties? Excusez-moi, monsieur le président. Mas... Es atvainojos priekšsēdētāji, bet vienmēr ir ļoti interesanti, kad mēs balsojam elektroniski. Eh, būtu ļoti interesanti ieraudzīt rezultātu, lai mēs zinātu, kāds ir spēku samērs, bet, diemžēl, tas neprādās. Vai jūs varētu nodrošināt to, ka mēs redzam, kāds ir spēku samērs, jo dažkārt tikai neliela pārsvar tiek nobalsots par vai pret? Tas būtu ļoti interesanti, katrā ziņā pamācoši. Paldies, Marka, par šo norādījumu, saka priekšsēdētājs. Mēs parūpēsimies, lai uz ekrāna būtu redzami balsošanas rezultāti. Intanto continuiamo, abbiamo approvato. Lūdzu uh, kādam no sekretariāta par to parūpēties. Esam pieņēmuši 16. grozījumu. Tagad uh, balsojam par 17. Sākam balsot. Votazione. Beidzam balsot. Siekierieski, direi approvato. Pieņemts. Approvato 22 voti a favore, 15. 22 balss par, 15 pret. Pieņemts. Neviens neatturējās. 18. grozījums. Sākam balsot. Direktli. 18. Emendamento 18. 18. grozījums. Sākam balsot. Avete votato tutti? Vai vispār spēja nobalsot? Pieņemts. 35 par 2 pret. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit pieci kolēģi balsoja par, desmit pret pieņemts. 20. grozījums sarbu. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu pārsvaru 31 balss pret 6. 21. nedēļšās grozījums sākam balsot. Aperta. 21. grozījums. Marija gaida iznākumu. Beidzam balsot. 24 balsis par 13 pret pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par 22. grozījumu. Noraidīts. 4 par, 32 pret. 23. Sākam balsot. Aperta la votazione. Sākam balsot, beidzam balsot. 26 par, 10 pret pieņemts. Approvato. Passiamo all'emendamento 24, si chiedesi. Tirato, chiedo scusa. 24 ir atsaukts. 25. Sākam balsot par 25. grozījumu. Köstingers kundze iesniegus. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Ed è approvato con 27. 27 par, 10 pret, pieņemts. Es atvainojos, Mārka, bet eh, uz ekrāna nav iespējams skaitlis nolasīt, tādēļ es tos tagad nolasmutiski saka priekšsēdētājs. 26. grozījums. Sākam balsīt. Beidzam balsot pieņemts ar lielu balsu vairākumu 32 par 4 pret. Funcionā. Funcionā? It works. Ok, molto bene. Ļoti jauki, arī sistēma sāk strādāt. 27. grozījums, sākam balsot. Votazione aperta, votazione chiusa. Beidzam balsot. Risultāti li vedete. Pieņemts. Rezultāti tagad ir redzami uz ekrāna. Dichiara aperta la 28. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 4 pār 33 pret. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36 balsis bija pret. 30. lavijas grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. 32. Sākam balsot. Sezione aperta, 32. Beid... Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 20 pret 18. Tāpēc la votazione emendamento 33. 33. 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. Tarabēla. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36 balsts par, ar lielu balstu pārsvaru. Viens vienīgs deputāts bija pret. 37. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. Dichiaro aperta la votazione emendamento 38. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit pieci par, vienpadsmit pret. Trīsdesmit devītais grozījums. Sākam balsot. Chiuso la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. Con larga maggioranza. Pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. 40. grozījums Tarabella. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Adesso votiamo il 41. Atkal Tarabēlas grozījums 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. Dorfmans. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. rabella. Sākam balsot. Pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Sì. Si. Votiamo il 5. 50. Sākam balsot. Apri la votazione. Beidzam balsot noraidīts. 52. Tarabella. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Adesso votiamo il 53. 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. Polsen un citi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. 55. 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. Sākam balsot. Chiusa la votazione su... Beidzam balsot. Pieņemts. Un pēdējais grozījums 59. iesniedz Tarabēla. Sākam balsot. Chiuso 59. Beidzam balsot. Respinto. Noraidīts. Adesso voto finale. Tagad balsosim par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Votazione finale. Beidzam balsot. Atzinums pieņemts. Es gribu uzteikt Dančils kundzi par viņas darbu. Possiamo passare al nostro. Turpināsim ar semināru. Igi. Abbiamo adesso apriamo. Godātie kolēģi. Tas ir seminārs, kas ir veltīts uh, lauku attīstībai un teritoriālajai sadarbībai KLP, jaunajā KLP. Mēs esam uh, paredzējuši organizēt piecus seminārus. Šis ir pirmais seminārs un esam uh, organizējuši seminārus, lai runātu par KLP nākotni. Pateicoties semināriem, mēs varam labāk sagatavoties uh, ziņojumiem un sagatavot likumdošanas priekšlikumus komisijai. Gribēju sirsnīgi sveikt Jānu Fandaui Fanplūgu no Vāgeningens universitātes. Viņš mūs iepazīstinās ar savu prezentāciju pieeju, un, protams, viņš kādu brīdi vēl paliks zālē, lai atbildētu uz deputātu jautājumiem. Gribēju sirsnīgi pateikties Deplūga kungam, ka viņš pie mums ir ieradies, un tūlīt viņš varēs uzstāties. Bet gribēju pirms tam vēl pateikties komisijas pārstāvjiem. Deplūga kungs, lūdzu, jums vārds. Patīk, senjor prezidente. M5. Dāmas un kungi, Sveicināti, man ir liels prieks piedalīties šajā seminārā. Esmu sadalījis savu prezentāciju trīs kategorijās. Pirmām kārtām, kādi ir jaunā priekšlikumā uh, ieguvumi. Otrām kārtām, kādi ir iespējamie riski, ka kaut kas tomēr varētu noiet greizi. Un trešām kārtām, Es runāšu par dažiem um, aspektiem, kur ir iespējams panākt uzlabojumu. Es šeit nerunāšu tikai par pieejamo likumdošanas tekstu, es tāpat atsaukšos uz uh, faktiem, uz to, kas īsti nonāk, notiek lauksainīcības jomā un uh, lauku teritorijās. Good reason. Rural development is not only a policy, rural development is also jārunā par lauku attīstību, un uh, lauku attīstība, protams, nav tikai politika. Tā ir praktiskā dzīve, tie ir uh, ļoti daudz lauksaimnieku Eiropas Savienībā, kam ir jāpielāgojas jaunai situācijai, un viņi, protams, uh, palīdz arī attīstīt lauku reģionus. Lauku uh, attīstības politika varēs gūt panākumus tikai tad, ja tā ņems vērā šo cilvēku intereses, kas dzīvo un strādā lauku reģionos. Tādēļ es atsaucos uz uh, situāciju, kādā atrodas Eiropas Savienība. Pirmām kārtām mēs runājam par Eh, lauku attīstības politikas turpināšanu. Un šobrīd īstenībā tas ir pirmais lielākais ieguvums šajā kontekstā. Ja mēs runājam par lauku attīstības politiku, mēs gribam uzlabot ekonomiku lauku reģionos, mēs eh, vēlamies eh, varbūt iepūst jaunu dzīvību šajā lauksaimniecības jaunajā lomā, jādomā par pārtiks produktu nekaitīgumu. Un mēs visi apzināmies kā piemēram lauku ekonomikas uh, veicināšana ir apdraudēta, jo tirgus var ciest neveiksmes. Pastāv risks, ka dažās jomās uh, ir uh, koncentrēta visu lauksamniecības produkcija un savukārt citi lauku reģioni tiek marginalizēti mums ir jāpadomā arī par labu līdzsvaru starp tirgiem, ekoloģiju un sabiedrību. Un, protams, es varētu teikt, ka runājot par lauku attīstību kopumā, tas ir labs politiskās atbildības piemērs. Tas ir pirmais, ko gribēju teikt. Otrām kārtām mēs attieksimies no tās augtajām četrajām asīm. Protams, tas varētu būt saistīts ar zināmiem riskiem, bet dokumentā ir teikts, ka ir jāņem vērā arī dažādu vides pasākumu īstenošana. Un ir jāizteno arī līderu projekts. Domāju, ka priekšlikums ir visai labi pārdomāts. Ja mēs domājam par iepriekšējām uh, lauku attīstības politikas kārtām, Eh, līdz šim lauksaimnieki bija tādi kā pasīvi šīs politikas labumu saņēmēji. Bet tagad mēs esam piedzīvojuši metamorfozes, tiek veidotas partnerības, tīkli, eh, lauksaimnieki organizējas grupās, un šīs grupas eh, veidojas lauku reģionos un domāju, ka tas ir tāds uh, patīkams pārmaiņu vējš, ko mēs varētu vērot arī nākamo septiņu gadu laikā. Tālāk runājot par abu pīlāru zaļumošanu, uh, tas ir novērots un, protams, es domāju, ka tas varētu būt visai labs uh, pasākums Pirmajā pīlārā tas nozīmē, ka katram uh, ir jāiegulda uh, savi pūliņi, un runājot par otrā pīlāra zaļumošanu, mēs runājam konkrēti par lauksaimnieku veikumu. Then the next uh, group of observations. Uh, what... Kas varētu sagādāt problēmas? ņemot vērā šo jauno uh, lauku attīstības politikas priekšlikumu. Mēs uh, runājam par uh, septiņu gadu laika posmu, par pirmo laika posmu, otro un tagad trešo. Uh, tika izstrādāti konkrēti priekšlikumi, Francija vairāk pievērsās klimata pārmaiņam, teritoriālai kohēzijai un pārtiks produktu nekaitīgumam. Ja mēs salīdzinām pirmo priekšlikuma uzmetumu un tagad mūsu rīcībā esošo priekšlikumu, prioritātes ir eh, pavairojušās. Tagad ir sešas prioritātes. Domāju, ka šīs prioritātes ir tādas visai slidēnas, jo tas zināmā mērā varētu uh, no jauna pārkārtot akcentus uh, lauksainiecības politikā, lauka attīstības politikā, piemēram, pievēršot uzmanību tādiem jautājumiem, kas varbūt par 100% nav saistīti ar lauka reģionu attīstību. Nu, tie varētu būt tādi slēptie trojas zirgi. Jārunā arī par risku pārvaldību. Uh, par mūsu rīcībā esošiem instrumentiem, trim pasākumiem, lai veiktu labāku risku pārvaldību. Un pašreiz lauksaimniecības politikā daudz lauksaimnieki izvēlas tādas ļoti riskantas stratēģijas, tirgus piedāvātās iespējas. No vienas puses tas vienā brīdī ļauj gūt augstu pēļņu, bet tas ir saistīts arī ar augstu risku un e, var sev līdzi nest ļoti liels izdevums nākotnē, ja kaut kas tomēr uh, ja, ja viņiem neveic tā, kā viņi to ir prognozējuši. Mums ir jādomā līdz ar to par šo risku pārvaldību un uh, piemēram, kaut kādā veidā grūtajos laikos eh, nodokļu maska, maksātāji kompensē riska pārvaldību, kas ir iekļaut otrajā pīlārā. Tas ir visai. Uh, riskanti, un šis morālais kaitējums, kas tik nodarīts, piemēram, banku sektorā, varētu tikt tiešā veidā pārnest uz lauksaimniecības sektoru. Ja mēs runājam par vēsturisko dimensiju, pirmais pīlārs - cēnu atbalsts, ienākuma atbalsts, vēsturiskā griezumā tas tika izveidots, lai aizsargātu lauksaimniekus pret uh, svārstībām pasaules tirgos. Protams, e, joprojām pastāv pirmais pīlārs, ir kompensācijas, bet e, tagad šādi mehānismi tiek pamazām integrēti arī otrajā pīlārā. Līdz ar to mm, nu, situācija ir visai kūtelīga, tādēļ varbūt no šīs prioritātes vajadzētu atteikties. Ir arī citas prioritātes, tiek runāts par zināšanu pārnesi un jauninājumiem. Uh, zināšanu tālā, nodošana tālāk, mm, protams, ir eh, ļoti laba iniciatīva, bet eh, bieži vien tas tiek bloķēts, ņemot vērā dažādas atbalsta schēmas un dalību valstu regulātori bieži vien šai labajā praksē liek eh, šķēršļus ceļā. Trešā prioritāte kas ir iekļauta priekšlikumā, ir e, konkurēt spējas veicināšana. Un nu, te ir runāts par visiem lauksaimniecības veidiem. Nu, tas nu dien ir trojas zirgs. Mēs varētu vēl pastrīdēties un laušķēps par to, ka konkurēt spēju uh, var visvairāk eh, veicināt tajās eh, saimniecībās, eh, kas ir atbildīgas par pārtiks produktu nekaitīgumu, kas rūpējas par ilgspējīgu ražošanu un var veicināt teritoriālo kohēziju. Bet ir ļoti daudz lauksaimniecības veidu, kas varbūt ne, netiešā veidā apdraud šādus mērķus. Tādēļ mums ir jāapzinās, kā pateicoties otrajam pīlāram, varētu spēcināt visu lauksaimniecības veidu konkurētspēju. Esmu šeit apkopojis vairākus datus, eh, ņemot vērā eh, Nīderlandē iegūto informāciju. Eh, ilgā laika posmā esam samazinājuši tā saukto zemu izmaksu lauksaimniecību ar augstu tehnoloģiju lauksaimniecību. Kādi bija divi galvenie principi, ko šeit mēs izmantojām? Tātad, cik daudz darba tiek ieguldīts konkrētā saimniecībā, un, piemēram, abām saimniecībām, kas tika salīdzināts šajā pētījumā, vajadzēja uzrādīt vienādus ienākumus, ja mēs runājam par šo high-tech saimniecību, viņiem vajadzēja gadā sa saražot vismaz 800 tūkstošu litru piena, lai varētu piedalīties šajā pētījumā bet eh, šajā zemo izmaksu saimniecībā bija pietiekams vien ar 400 eh, tūkstošiem litru, lai veiktu salīdzinām un lai uh, saimniecība būtu rentabla. Jāņem vērā, ka otrājā stabiņā minētā saimniecība bija divreiz uh, lielāka par uh, tā saukto zemo izmaksu saimniecību. Mēs ņemam vērā arī to, ka bija cenu aizsardzības mehānisms, tika noteikta konkrēta cena pienam, bet tagad cenu režīms ir pilnīgi atšķirīgs. Pirmo reizi KLP vēsturē mēs piedzīvojam milzīgas cenu svārstības. Jūs varat redzēt, ka cenas pazeminājās līdz 24 un tas šajā uh, Uh, augsto tehnoloģiju mm, saimniecībā radīja milzīgus zaudējumus, bet uh, saimniecība, kas strādāja ar zemākām izmaksām, joprojām varēja turpināt ražošanas procesu. Kind of research farms, it occurred also in uh... Vēl daži dati un tabulas, es tagad to visu nelasīšu detalizēti, bet tie ir pietiekami empiriski dati. Mēs iepazināmies arī ar saimniecību grāmatvedības rādītājiem un mēs redzam, ka mazās saimniecības īstenībā nopelnīja vairāk uz 100 kg piena un viņiem bija lielāki ietaupījumi nekā lielām uh, saimniecībām, kas piekop intensīvu lauksaimniecību. Tā tad uh, lielie, lielajām saimniecībām zaudējumi bija no gandrīz 9 uh, eiro par 100 kg piena līdz 3 eiro. Protams, mums jārunā par atklātā tirgus situāciju. Nu, nu tie ieguvumi vai spēcīgās vietas, uh, kas bija raksturīgas iepriekšējai sistēmai, pašreizējā sistēmā ir kļuvušas par vājajām vietām. Eh, ja mēs eh, mēģinātu sagrupēt šīs prioritātes, kā to piedāvā komisija, tas patiešām būtu gājiens ar trojas zirdziņu, un tas būtu visai bīstami. As, uh, eh, šajā attēlā mēs runājam par tādu kā multifunkcionālu saimniecību, tiek uh, runāts arī par enerģētikas ražošanu fermā, tiek izmēģināti citi ražošanas veidi, jauni produkti tiek pievienoti un tiek apgūti arī jauni resursi. Ja mēs runājam par šādu atgūties spējīgu multifunkcionālu saimniekošanu, eh, tagad šāda prakse pamazām tiek ieviest visā Eiropā. Tas tika minēts arī 2010. gadā pieņemtajā rezolūcijā Eiropas parlamentā. Daži uzskatīja, ka multifunkcionālā saimniekošana nebūs labvēlīga pārtiks ražošanai, bet Itālijā tika veikts pētījums, kas piedāvāja, ka šāda daudzfunkcionāla ražošana nozīmē daudz augstākas investīcijas nekā, piemēram, specializēta ražošana, ja saimniecībā tiek ražoti tikai pārtiks produkti. Tas ir noticis pēdējo piecu gadu laikā. Nu, nezinu, kāds būs prognozes nākamajiem pieciem gadiem. Un Holandē eh, dati ir līdzīgi, proti, ka šī daudzfunkcionālā saimniekošana nāk par labu lauksaimniecībai, nevis to apdraud. Multifunctional farming in Europe through Mums ir jātīsta tālāk šī daudzfunkcionālā uh, lauksaimniecība, pateicoties lauku attīstības politikai. Es domāju, ka daudzfunkcionāla lauksaimniecība arī e, uh, daudzajādā veidā ietekmē uh, lauku reģionus, un rezultāti pat ir negaidīti. E, cilvēku dzīves kvalitāte paaugstinās, un pētījumi pierāda, ka e, viena reģiona veiksme lielā mērā ir atkarīga no daudzfunkcionālas lauksaimniecības. Šāda veida lauksaimniecība piedāvā pakalpojums. Cilvēkiem ir iespējams tikties, tiek radīti jauni tirgi. Uh, Ja mēs runājam par lauksaimniecībām un lauku reģioniem, šāda daudzfunkcionāla lauksaimniecība ir daļa no lauku attīstības. Un domāju, ka e, šo praksi vajadzētu izkopt tālāk. 29. E, priekšlikuma pāntā tiek runāts par lauku grupām. Uh, Attēlā jūs redzat trīs jaunus uh, zemniekus no Nīderlandes. Of... No Nīderlandes. Uh, not... Ziemeļiem, the... kas ir ļoti daudz darījuši, lai izkoptu bio daudzveidību. Uh, tas nav nekas jauns. Tas notiek arī Itālijā, konkrētos reģionos, Vācijā. Itālijā varu Which... Minēt Kambo Verde, Portugālē ir vairāk tādi reģioni. Mēs šeit runājam par eh, lauku reģionu pārvaldību. Šie ražotāji, tāds ražotāju grupas ir eh, redzams visā Eiropā, un šie Jaunieši no Nīderlandes ir uzlabojuši lauksaimniecības ilgtspēju. Dažu gadu laikā viņi ir samazinājuši emisijas un viņi uzlabo arī lauksaimniecības ražošanas procesu. Viņi ir e, izveidojuši tādu ražošanas veidu, kas rada zemes izmaksas, ir vidēji draudzīgs un uzlabo biodaudzveidību reģionā. Un, protams, nāk par labu arī vietējiem iedzīvotājiem. Šīs ražotāju grupas, protams, ir ļoti svarīgas konkrētajiem reģioniem. Un šeit mēs nerunājam tikai par administratīvām detaļām. Protams, tiek veidotas arī jaunas regulējušās schēmas, bet uz vietas šie ražotāji mēģina strādāt jau balstoties uz um, iestrādātiem lekāliem, papildinot tos ar jaunu praksi, jaunām inovatīvām idejām. Protams, visā Eiropā tagad tiek runāts par administratīvā sloga samazināšanu. Nu, pirmajā pīlārā ir tie, kas uh, eh, saņem mazāk par 500, uh, eh, e, 500 tūkstošiem eiro. Viņu šiem uh, lauksaimniekiem attiecībā pret viņiem izmantojamo procedūru vajadzētu atvieglot nekā attiecībā uz tiem, kas saņem 10 līdz 15 tūkstošus. Uh, izvērtēšana nav tik uh, lielā mērā sasaistīta ar rezultātiem, kā mēs to vēlētos, bet mums ir uzmanīgi jāizvērtē arī visi procesi, kas var garantēt lauku attīstības uh, gludu noriti. Un trešais ieteikums ir jāsasaista investīcijas lauksaimniecībās ar kopīgām aktivitātēm mēs runājam par individuālām investīcijām, tas ir minēts priekšlikuma 18. pāntā, kur runāts par aktīviem, 20. pāns. Un tālāk ir kopīgas aktivitātes, kvalitātes schēmas, 17. pāns, pamata pakāpojumi, 21. pāns, 28. pāns ražotāja grupas. To visu vajadzētu savienot tādā viedā veidā. Kas tagad notiek daudzās Eiropas vietās? Lauksaimnieki eh, izmantot tiešās mārketinga metodas, viņi organizējas kopā, viņi uh, apvienojas asociācijā un tad eh, sāk pārdot viens otra ražotos produktus, tātad ne tikai to, ko paši saražo. Un, protams, eh, vienam lauksaimniekam tas ir daudz eh, izdevīgāk. Viņš var pārdot eh, vairāk produktu, viņš var izmantot arī internetu un citas modernās tehnoloģijas. Un, protams, mēs šeit runājam arī par to, ka arī attālums vairs nespēlē tik lielu lomu. Šādas šūniņas, lauksamnieku šūniņas mēs varam redzēt daudzās Eiropas vietās un jāsaka, ka to uh, izmanto arī lielveikali. Mēs, piemēram, redzam šajā grafikā, ka uh, no. Uh, lauku reģionā, reģioniem produkti tiek nogādāti uz lielveikaliem, kas parasti atrodas valsts vidienē, centrā, un tātad tas ir daudz sarežģītāk nekā uh, iepriekšējā attēlā redzamā sēma. Uh, Protams, lai to varētu uh, īstenot, ir jāinvestē mm, gan pašās lauksaimniecībās, gan pie lauksaimniecībām atrodošamies veikalos, ir jāuzlabo produktu kvalitāte, ir jābūt tādam uh, labam mārketingai, reklāmai, jāparūpējas, lai cilvēki varētu vieglāk nokļūt šajās tirzniecības vietās, un tā tad ir jāsastāista um, investīcijas, kas tiek ieguldītas vienā lauksaimniecībā ar citām aktivitātēm. Un priekšlikumā vajadzētu iekļaut pāntu, kas to skaidri un gaiši pasaka un ļauj lauksaimniekiem saņemt vairāk atbalsta. Jo tas noteikti stimulētu šādu spēcīgu uh, lauksaimnieku grupu veidošanos un būtu ciešāk saikni starp ražotāju un patērētāju. Oh, uh, 8. Of... 8. jūlijā mm, pagājušajā gadā 8. jūlijā pieņemtā rezolūcija uh, Uh, atsaucas uz vietējiem instrumentiem, tādiem kā vietējā ražošana, vietējā apstrāde, vietējais mārketings un tā tālāk. Jā, mēs šādas tendences uh, redzam aizvien spēcīgāk, un tās ir jāpapildina arī ar praktiskiem instrumentiem. Paldies! Grazie! Grazie, Jean! Davvero molto interessante. Liels paldies! Paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju, jo īpaši, kas attiecas uz riska pārvaldību otrajā pīlārā, šis aspekts mūs interesē. Un es domāju, ka jūsu teiktais noteikti tiks saklausīts un sadzirdēts uh, lauksaimniecības komitejā. Vairāk ir pieteikušies uh, Elisabeth Kestinger vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Ne. Ausführungen. Paldies par ārkārtīgi interesanto prezentāciju. Es domāju, ka mums ir jārunā par vismaz diviem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar, ar reformām. Bet šie izaicinājumi šeit ir knapi pieminēti, piemēram, lauksaimniecības eh, produktu cenas pieaug pieaug, piemēram, resursu un naftas cenas, un tas viss ir savstarpēji saistīts. Mēs esam arī lielā mērā atkarīgi no ekspertiem, un ņemot vērā spekulācijas naftas tirgos, pieaug arī resursu cenas. Un šajos tekstos mēs īstenībā neatrodam nekādu risinājumu vai atbildes uz šiem sasāpējušiem jautājumiem. Otrs jautājums, kas ir pārāk maz pieminēts, ir uh, par fosilajiem uh, energoavotiem un mūsu atkarību no energoavotiem. Tādēļ vajadzētu runāt par atjaunīgiem energoavotiem. Nu, ir iespējams taču izmantot gan uh, vēju, gan ūdeni, gan biomasu, lai ražotu enerģiju. Un tas nāktu par labu gan lielām lauksaimniecībām, gan arī visiem pārējiem. Un De Plūga kungs, jūs teicāt, ka zaļumošana pirmajā un otrajā pīlārā varētu būt ieguvums. Un jūs teicāt, ka tur nav nekāda problēma. Un mēs komitejā jau ļoti aktīvi par to apspriedāmies. Mēs teicām, ka ir nepieciešams vairāk kontroļu. Uh, Eh, Deplūga kungs, kā jūs vērtējat to, ka ļoti daudzās Eiropas eh, dalību valstīs tika runāts par ekoloģisko principu ievērošanu lauksaimniecībās? Es domāju, ka ņemot vērā komisijas priekšlikumu, eh, īstenībā mm, tieši ekoloģiski aspekti varētu ciest. Tālāk, 25 procenti, kas paredzēti dažādām programmām. Tagad eh, šis priekšlikums ir eh, rodams tikai apsvērumu daļā. Tādēļ varētu rasties jautājums, vai lauksaimniecības uzņēmumiem eh, tas varētu nest līdzi kaut kāds zaudējums. Tālāk runājot par sešām prioritātēm, domāju, ka jūs tās ļoti, ļoti pamatīgi ilustrējāt. Pirmais jautājums - zināšanu, transfer, zināšanu pārnese un inovācijas. Ja mēs runājam par finanšu pārdali, reforma ir pirmam kārtām domāta, lai nāktu par labu lauksaimniecības uzņēmumiem. Un, protams, inovācijas var nākt par labu gan uh, individuāliem uzņēmumiem, gan lielākajiem um, uzņēmumu kooperatīviem. Uh, Mums ir jāprecizē, ko tad mēs īsti ar to visu domājam. Tālāk runājot par konkurētspējas uzlabošanu un pārstruktūrēšanu. Mums patiešām vajadzētu pateikt, vai ir jārunā pilnīgi par visiem sektoriem, un vai tas patiešām ir nepieciešams. Uh, vai mēs varam koncentrēties uz konkrētām jomām, kurās visakūtāk ir jāpalīdz. Jūs runājāt par to, cik eh, labi ir, ka apvienojas dažādas ražotāju organizācijas. Es jums varu pilnībā piekrist. Eh, sadarbības veicināšana ir nepieciešama un, protams, ražotājiem jau daudz senāk vajadzēja to darīt. Runājot par cēnu svārstībām, jūs arī tam pievērsāties pietiekami pamatīgi, bet mums ir jārunā arī par riska apdrošināšanu. Un daudzās dalību valstīs nebūt, netiek piemēroti atbilstošie instrumenti, lai cīnītos pret šādām problēmām. Runājot par meža saimniecību, komisijas priekšlikumā arī šī joma ir izcelta pārāk maz. Bet, protams, runājot par ekonomiskajām interesēm, tieši mežsaimniecībā slēpjas milzīgs potenciāls, un jau pašā sākumā tika runāts arī par atjaunīgiem energoavotiem, un tieši mežsaimniecības jomā, nu, šeit eh, patiešām ir ārkārtīgi daudz uh, iespēju. Es gribēju pavaicāt Ko domā paši lauksaimnieki par šiem pasākumiem, kas eh, tiek piedāvāt, piemēram, pirmajā pīlārā? Mēs esam pieredzējuši, ka tikai 6% no uh, jaunajiem lauksaimniekiem, tātad, kas turpina saimniecību savu senču mājās ir eh, jaunāk par 35 gadiem, tā tad eh, jaunieši nav pārāk entuziasmi pilni darboties lauksaimniecībā, bet nākotnē tas patiešām ir nepieciešams, lai būtu kāds, kas pārņemtu šo uzņēmumu vadību. Paldies! Grazie! Grazie! Paldies, Elspētei, Herberts Dorfmans un pēc tam Palsankungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribēju pieskarties tikai dažiem jautājumiem. Profesora kungs, Jūs jau pareizi e, pieminējāt, kā tad notiks šī risku pārvaldība, risku menedžments. Varbūt, ka šis instruments ir ielikts nepareizajā pīlārā, jo risku menedžments ir saistīts ar cenām, ar ienākumiem. Mums uh, ir īstenībā jānāk par uh, ienākumu eh, stabilizēšanas eh, indikātoru, kam eh, īstenībā ir jābūt pirmajā pīlārā. Un tas ir minēts 68. pantā. Tā tad vajadzētu padomāt, lai riska menedžmenta instruments tiktu ievietots pareizā pīlārā. Tālāk runājot par zaļumošanu. Es īsti nevaru pieslieties visam, ko jūs teicat. Un uh, Köstingers kundze teica, ka zaļumošana abos pīlāros ir pietiekam prātīga. Uh, Es gribu pieminēt no savas puses, es nezinu, vai tas ir pietiekami prātīgi, un ja jūs uzskatāt, ka tas ir labs risinājums, tad vajadzētu parūpēties par abu pīlāru sasaisti. Un, ja, piemēram, pateicoties dažādām vidas programmām, ir iespējama zaļumošana otrajā pīlārā, tad vajadzētu parūpēties, lai uh, zaļumošana otrajā pīlārā novest pie zaļumošanas pirmajā pīlārā. Mēs negribam uh, panākt darba dubultošanos un uh, panākt to, lai būtu dubults kontrols. Tā tad ir jābūt abu pīlāru zaļumošanas sasaistē, nevis atsevišķai zaļumošanai katrā pīlārā. Paldies! Grazie, Herbert, viceprezidente Polson. E poi... Paldies, tagad vārds Polson kungam. Första jag skulle säga är... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos runāt par līderprogrammu. Mums ir jācenšas izmantot visas iespējas, kādas varētu būt lauku reģioniem. Mums ir jācenšas palīdzēt un atbalstīt iniciatīvas vienlaikus veicinot sadarbību starp dalībvalstīm, tātad reģionu starpā Eiropas Savienībā. Manuprāt, šī varbūt dažiem tā šķitīs detaļa, bet manuprāt, tā ir ļoti nozīmīga. Pēc brīža mēs runāsim arī par dzīvnieku aizsardzību un labturību, un es domāju, ka um, Tas arī ir saistīts ar lauksaimniecību un izaicinājumiem, ar kuriem jātiek garā, galā lauksaimniecībām, lauksaimniecībām. Lauksaimnieku uzdevums ir saražot pārtiku, lauksaimnieku uzdevums ir veicināt ekoloģisko daudzveidību. Viņam ir jāņem vērā dzīvnieku labturība, viņam ir jāņem vērā klimata pārmaiņas un tā tālāk un tā joprojām. Tātad lauksaimniekam ir jāsaražo arī pašam sava enerģija. Tātad tās ir tās daudzās detaļas, tie daudzie e, aspekti, par kuriem ir jādomā, lau, lai lauksaimniecība būtu efektīga no ekonomiskā viedokļa, no sociālā viedokļa. Es uzskatu, ka tāda izplatīšanas tīkla izveidošanu, kurā būtu kooperatīvi, lauksaimnieku apvienības vai grupēm, neatkarīgi no tā, kā mēs to saucam, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi. Es nāku no valsts, kur ir ļoti daudz mazu uzņēmēju, kuriem ir izdevies veiksmīgi nodarboties ar lauksaimniecību, vienlaikus eh, ražot, piemēram, sieru, uzņemt savās lauksaimniecībās turistus, bet uh, Vienlaikus arī um, rūpēties par šī siera izplatīšanu. Un jāsaka, ar 24 stundām diennaktī nepietiek, lai visu šo darbu paveiktu. Tāpēc ir nepieciešams uh, šīs te lauksaimnieku grupas struktūras. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu finansēt uh, jaunās iniciatīvas, uh, kurās ir iekļauts jaunās idejas reģionos. Jā, mēs saskaramies ar finanšu krīzi, tā šobrīd skar mūs visus, bet tā vispirms ir banku krīze, kas apdraud lauku attīstību, jo šobrīd ir ārkārtīgi grūti saņemt aizdevumu. Ir nepieciešama riska kapitāla fondi, kas uh, ļautu, zināmā mērā, stabilizēt finansējumu iespējas lauku reģionos. Paldies! Paldies Paulsens kundzei! Martins Hoizlings, lūdzu. Paldies tikai dažas lakoniskas piezīmes. Jā, es varu piekrist tam, ko jūs teicāt par daudzfunkcionālu lauksaimniecību, un redzu, ka savos pētījumos jūs to pietiekam labi ilustrējāt. Jūs varētu ilustrēt, ka ja, piemēram, šī lauksaimniecība balstās uz vairākiem vaļiem, tā ir noturīgāka pret krīzēm un citām nelaimēm. Un runājot par otrā pīlāra attīstību, mums tas noteikti ir jāpatur prātā. Mums uh, nevajadzētu uh, otro pīlāru izveidot tikai par tādu uh, tikai un vienīgi uh, investīciju pīlēru. Mums ir jādomā par daudz funkcionalitāti. Es jums varu pilnībā piekrist, ka riska menedžments otrajā pīlārā uh, ir tāds instruments, par eh, kura ieviešanu ir jāparūpējas. Protams, jums bija pilnīgi taisnība, nevar ienākums privatizēt, bet risku sekšanu pārnest uz sabiedrības pleciem. Tādēļ ir nepieciešams padomāt par to, eh, kur ievietot šo risku menedžmentu, jo otrajā eh, pilārā tas īsti nav iederīgi. Jums vajadzēja varbūt vairāk runāt par vīdes pasākumiem. To es jūsu runā nedzirdēju. Otrajā pilārā šie pasākumi ir jāizstrādā un Protams, mēs esam arī visai kritiski noskaņoti, jo daudzās jomās nav sasniegt nospraustie mērķi, un revīzijas palāta savā ziņojumā ir patiešām apšaubījusi vairāku pasākumu jēgpilnību un e, runā par e, to, vai nevajadzētu tādus diferencētākus pasākumus, vai, piemēram, ekoloģiska lauksaimniecība nav jēgpilnāka par tādu tīru zemes apstrādi. Mums patiešām vidas pasākumi ir eh, jāturpina attīstīt. Kas man nedaudz pārsteidza, un jau pirmajā attēlā mēs to redzējām, jūs teicāt, ka uh, asu struktūra ir veiksmīga. Es nezinu, kā jūs to varat attaisnot. Domāju, ka pašreizējā asu struktūra daudzās valstīs gan ir attaisnojusies, un tas zināmā mērā garantē, ka īstenībā līdzekļi tiek izmantot daudzveidīgi. Ir vairākas dalībvalstis, kas pasākumus īsteno tikai konkrētās jomās, piemēram, lauksaimniecības un vidas jomā. Tādēļ es īsti nezinu, kādēļ jūs gribat atteikties no uh, asu struktūras. 25% vēl nav uh, konkrēti noteikti, bet 25% vides un lauksainiecības pasākumiem ir absolūtais minimums, kas ir jāatvēl šādiem mērķiem. Ja mēs gribam uzlabot lauksainiecības konkurētspēju, jāsaprot, ka ekoloģiska lauksaimniecība ir viena no konkurētspējīgākajām jomām nozarēm visā Eiropā. Un būtu pat tiešām aplami šo jomu vairāk nefinansēt. un vairāk naudas noteikti ir jāinvestē arī līderu programmās, jo tās ir ļoti labas, tās bieži vien tiek par zemu novērtētas. Domāju, tur ir nepieciešams vairāk investīciju. Grazie, Mārtiņ, Irāša Garcia Perez, poi Nikulē. Paldies, Mārtiņ. Irāčas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties īsi un neatkārtot tos jautājumus, kur uzdevuši kolēģi un um, kurus es pilnībā atbalstu. Viens no izaicinājumiem šīs KLP reformas ietvaros ir lauku vides ilgaicība. Mēs visi apzināmies, kāda situācija šobrīd eh, ir ļoti daudzos lauku apvidos Eiropas Savienībā, kas saskaras ar risku, ka tie var pilnībā izzust, ja mēs neradīsim ar šo reformas palīdzību piemērot tādus eh, instrumentus, kas palīdzēs tajos atgriezt iedzīvotājus. Un tāpēc arī pēc projekta mm, noskatīšanās un ņemot vērā tādus jautājumus kā konkurētspēja, apkārtējā vide un citi, kas ir pamatelementi e, reformas ietvaros. Visbūtiskākais jautājums pirmā pilāra ietekmē ir garantēt ienākumu lauksaimniekiem, bet Un uh, mums ir jādomā, kā mēs šos izaicinājumus varam, um, varam īstenot. Un divi jautājumi, kas manī vieš bažas šajā sakarā saistībā ar reformu un komisijas priekšlikumu attiecībā uz lauku attīstību. Viens attiecās uz jauniešiem, arī uz viņiem bija atsaucis. Diemžēl mēs nespēja motivēt un uh, atbalstīt tos jaunos lauksaimniekus, kuriem ir motivācija strādāt šajā jomā. Un tāpēc tādi jautājumi, kādi ir um, lauku attīstības ietvaros, piemēram, atbalstā celšana um, par aktivitātei, uh, šeit varētu gan palīdzēt ar to nodrošināt pauģu maiņu, lai mēs varētu tiem jauniešiem šobrīd, kuriem ir interesi un motivācija, mēs varētu sniegt viņiem atbalstu. Un nav pietiekami risinājumi, kas ir KLP um, pirmā pilāra ietvaros. Mums ir tas jāpapildina un jākompensē ar citiem pasākumiem. Konkurētspējas jomā. Domāju, ka mums jāņem vērā lauksaimniecības daudzveidība Eiropā. Un Eh, baidos, ka var eh, ņemot vērā atsevišķu valstu klimatas eh, apstākļus, kas ļoti lielā mērā ietekmē lauksaimniecības situācija Eiropas Savienībā, ūdens resursi un citi, kas ir ļoti nozīmīgi. Tāpēc mums ir jāpatur spēkā šādi instrumenti, kas var pa palīdzēt investēt apūdeņošanas struktūrās un atbalstu arī kolēģi sacīto, un es nevēlos atkārtot viņu uzdotos jautājumus. Paldies! Grācija! Paldies, Irače! Nākošais runātājs Nikolesku. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties. Gribētu pateikties e, ekspertiem un par prezentāciju. Esmu vispirms gribu sacīt, ka nevar nodarboties ar lauksaimniecību bez lauksaimniekiem, un lauku vide ir realitāte. Mums ir jārunā par lauksaimnieku konkrētu spēju un labāku piesaistīšanu tirgumu, taču ir fermas, kas ir izolētas no tirgas, ne, tirgas ne tikai ekonomiski, bet arī fiziski, jo pietrūkst transporta iespēju. Treškārt ir jāveido prioritāšu hierarhija, manuprāt investīcijas infrastruktūrās nav pietiekamas. Es domāju, ka modernās saimniecības ir nederīgas, ja tās atrodas tādos reģionos, kuros nav nekāda moderna infrastruktūra. It īpaši bieži tāda situācija ir jaunajās dalībvalstīs. Par pirmo pilāru runājot, mēs 2% eh, izmantojam, lai atbalstītu jaunos lauksaimniekus, bet, protams, viņi neapmetīsies laukos, ja viņiem nebūs piekļūst moderniem dzīves apstākļiem ir šī daudzfunkcionālās lauksaimniecības eh, koncepcija, bet eh, tas nozīmē arī ceļš, ceļi, kanalizācija, ūdens, kas ir daļa no inovācijas, tāpat arī atgriezt internets un citi nosacījumi, kas ir ļoti nozīmīgi. Esmu pārliecināts, ka atsevišķām dalībvalstīm eh, ir tendence tomēr likt ratus vērsim priekšā. Paldies, Nikolais Kukungs! Nākošais vicepriekšētātāji kungs. Es gribētu zināt, kā jūs definēt lauka attīstību? Vai tā ir lauksaimniecības attīstība, vai lauku vidas attīstība, vai konkurētspējas in un inovācija, vai tas attiec uz apkārtējo vidi. Kas e, ar to ir domāts? Es saprotu, ka lauka attīstība ir kaut kas cits, manuprāt. Tā ir pielāgošanās e, zināmām gaidām un cerībām manuprāt, tas ir tas, ko mēģinām panākt, bet mums patiesībā vajadzētu e, piepildīt 40% iedzīvotāju cerības. Es saprotu, ka ministri mēģina izmantot otro pilāru, investējot lauku un saimniecību modernizācijā. Es saprotu, ka e, zaļināšana ir nākusi modē un visi atkārto inovāciju mantru, bet kāpēc? Kā, KLP ir jāizmanto vidas aizsardzības līdzekļi, ir par zaļināšanu runājot, zaļināšana vāģina lauksaimnieku konkurētspēju, un tas nozīmē, ka lauksaimnieki ir zaudētājos un tieši tāpat atjaunīgie enerģijas avoti. Tas ir pavisam kaut kas cits, un mums tas ir skaidri jānorāda. Un tāpat es gribētu pajautāt, cik ir iztērēts lauka attīstībai, kurās valstīs. Es domāju, ka tas varētu atsevišķus jautājumus mums izskaidrot un attiecībā eh, starp kohēzijas politiku un otro pilāru lauka attīstībā. Runāsim skaidru valodu. Lauka attīstība ir kohēzijas politikā. Kohēzijas politika koncentrējas uz to, ka tā veidos stratēģiju, lai finansētu uh, pilsētas, kur šajā kontekstā ir finansējums laukapvidiem. Kohēzijas politika, ja tā attiec uz teritoriālo kohēziju, tai finansēšanas izpratnē vajadzētu atspoguļot to um, platību, ko aptver lauku platības. Tāpēc mums jānoskaidro, kas ir lauksaimniecība, kas ir lauku vidi, kas ir, e, eh, kas ir e, fermas, mēs nevaram visu salikt KLP grozā un apgalvot pēc tam, ka lauksaimnieks saņem visu šo naudu un pēc tam prasa vēl. Nav nekāds pārsteigums, ka lauksaimnieki tā dara un ka viņiem nav panākumu. Kā mēs varam uzvarēt šādā konkurences spēlē? Paldies, priekšsēdētāji. Un nākošais runātājs Nikolson kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es nāku no apvienotās eh, karalistes, kur mums ir gan vismazāk pieejamu zemi lauksaimniecībai un vismazāk, kas atvēlēts otrajam eh, pilāram. Es eh, apzinos, cik naudas būs un cik būs pieejams, bet man būtu daži jautājumi. Vai kāds pārāk netic šeit, kas zaļināšanai pirmajā pilārā? kāda, kas jau ir izdarīts otrajā pilārā, kur, manuprāt, būtu jābūt zaļināšanai. Tāpat arī gribu pajautāt, vai ir bijuši kādi pētījumi attiecībā uz vienkāršošanu, birokrātijas mazināšanu? Vai varbūt jaunais priekšlikums radīs vēl vairāk birokrātijas? un mazāk līdzekļu tur, kur eh, tiem vajadzētu būt? Vai jums ir kāds priekšstats par administratīvajām izmaksām? Vai kāds pētījums šajā sakarā ir veikts? Un gribu atbalstīt Polsons kundzi. Es zinu daudzus cilvēkus savā apgabalā, kuri nevar turpināt darīt to, ko tie bija iesākuši darīt, jo viņi nevar saņemt aizdevumus, pat ne mazus aizdevumus šobrīd no bankām. Un kamēr mēs šo problēmu neatrisināsim, un kamēr nebūs tāda situācija, kad mēs varam nodrošināt papildu finansējumu, kas ir nepieciešams, varbūt eh, arī ekonomiskā finanšu situācija ievērojami uzlabosies eh, tuvāko 2-3 gadu laikā ne, to nevar zināt, un mēs visi ceram, ka tā būs, bet šobrīd un paredzamā nākotnē. Manuprāt, šis jautājums ir ļoti problemātisks. Paldies! Dziękuję bardzo. Proszę pan poseł Agniu. Thank you. I, I was very interested to see the, the bar charts with the small dairy farms and the, the farms that relied totally on grass to feed a small number of cows. Paldies. Ļoti interesanti bija skatīties dažādās diagrammas, e, kur mēs redzam um, e, e, grafikus, diagrammas ar fermām, govīm, aitām, un mēs redzam to, ka peļņas ziņā nevar koncentrēties uz pienu, vai man tā tikai likās varbūt. Vienīgais ceļš, E, tas e, vienīgais veids būtu e, lauksaimniekiem audzēt zāli, taču Lielbritānijā mēs esam sākuši audzēt jauna veida kukurūzu, kas ir enerģijas kukurūza, lauksaimnieki to uh, audzē uh, un, un, un govis to saņem tālāk. Uh, tālāk par dzīvniekiem runājot. Zaļo lobiju un dzīvnieku tiesību uh, lobby, kuras intereses saskaras. Vieni nevēlas, lai govis dzīvotu brīvā vaļā, un otri nevēlas, lai tās tiktu turētas telpās. Atkal neatrisinām dilema. Tālāk lobarības kukuru, kukurūza. Lai intensificētu pienražošanu, ir jāimportē ģen ģenētiski modificētas sojas pupiņas. Tur par šo pašu tematu runājot, mēs pāriem pie zināšanu transfera un inovācijām. Kas par eh, precedentu ar visu ģenētiski modificēto tehnoloģiju. Šeit jūs varētu ieviest inovācijas, bet kas notiek? Eh, tiek runāts par visādām bezjēcīgām lietām, ko veic Eiropas Savienības institūcijas, bet rezultāts ir tāds, kā investīcijas notiek, bet vai šīs investīcijas rada kādu labumu? Mēs esam nonākuši pat tik tālu, ka e, nevar ievest e, Because in Canada, they're going to start growing GM wheat fairly. Nemodificētas, ne nemodificētas uh, sojas pupiņas. Un tādā veidā turpinot, mēs varam e, e, tikai graut ražošanu Eiropas Savienībā, tīpaši apvienotie karalistē. Es apmeklēju Rotemstedu, kas ir lauksainicības pētniecības institūts, es tur biju piekdienu, e, kur tiek audzēt ģenetiski modificēti kvieši. Un viņu 8 hektāru lauks ir apjosts ar milzīgi augstu sētu, lai tur nevarētu tikt e, protestētāji klāt. Mārtiņ, Džozē, mēs nevaram abējos virzienos strādāt. Ir 21. E, gadsimts, un mums ir jāņem vērā e, tas, ka lauksaimniecība ir jātīstās. Paldies! Bardzo dziękujemy, pan poseł Jar. Następnie pan poseł Des. Lielas paldies. Tagad Jārkungs. Paldies. Dažas piezīmes arī no manas puses. Man ir vairāk jautājumi. Ja pareizi sapratu šos zemo izmaksu un augsto tehnoloģiju, uzņēmums, tātad tiesa savā ziņā bija pretnostatīta un izstāsta, ka šie zemo izmaksu uzņēmumi uh, E, bija ieguvēji vairākās, vairākos gadījumos. Un, protams, e, varu piekrist e, kolēģiem, kas izteicās, ka mums ir jāparūpēs arī par jaunās paudzes ienākšanu lauksaimniecībā, un to, protams, varētu arī nodrošināt ar tehnoloģiju izmantošanu. Un īstenībā vislabākais piemērs zemo izmaksu uzņēmumu ir uzņēmums, kas sev nodrošina pats. Bet tāds uzņēmums, kas eh, ir tendēns tikai uz eh, pēļņu, zināmā mērā arī pats sevi eksploatē. Tālāk, otrais jautājums. Eh, Debatējot ar citiem kolēģiem, kas nedarbojas mūsu komitejā, mēs runājām par finansējumu lauku reģionos. Tā tad ir Eiropas stabilitātes fonds un citas programmas. Tad ir Nu, nosauciet man kāds divus, trīs argumentus, kas varētu mums uh, palīdzēt uh, izkristalizēt tādu spēcīgāku viedokli, uh, jo mēs uzskatām, ka lauku reģionu lielā mērā ir atkarīgi no lauksaimniecības, un uh, tas iet roku rokā. Treškārt, papildinot Hoizlinkunga teikto, ko jūs domājat par jauno elastības likumu, ka lauku reģionos e, vairs netiek tik spēcīgi izmantot šī ašu sistēma, un dalību valstis var pašas izmantot, izdomāt, kā investēt līdzekļus. Un ceturtais jautājums pēdējais. Vai jūs domājat, ka ir tāda optimāla proporcija starp pirmo un otro pīlāru, runājot arī par finansējumu? Ja jā, kā tad jūs to konkrēti stādāt izpriekšā? Paldies! Grazie, onorevole Jāra. Paldies, Jāra kunga. Des. Alberts Des un tad Dantēna kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, profesora kungs, paldies visiem, kas izteicās. Man daži īsi jautājumi. Jūs teicāt, ka tā nav pārāk liela problēma, ja vides pasākumus no pirmā pīlāra papildina ar vides pasākumiem no otrā pīlāra. Un no otras puses, eh, jūs vēlāk teicāt, ka nedrīkstētu paaugstināt birokrātisko slogu. Bet jau tagad komisija ir konstatējusi, viņi paši ir konstatējuši, ka viņu priekšlikumi birokrātiju tikai palielina, nevis samazina, nu, bet eh, kaut kas tāds jau vispār nav iedomājams. Es esmu no Bavārijas. Un Bavārijā mēs ļoti daudz lauksaimniecības vides programmas finansējām pateicoties otrajām pīlāram. Uh, Un, eh, ja piemēram mēs runājam par augstsēku, ja augstsēku mēs finansējam no viena pīlāra, mm, tad eh, mēs to tā turpinām finansēt. Kāpēc tad mums pēkšņi programmas vidū ir jāsāk finansēt to no cita pīlāra? Jaņem vērā, ka, piemēram, ne visi otrā pīlāra pasākumi ir atbilstīgi konkrētiem projektiem. Es uzskatu, ka pirmajā pīlārā ir iespējams izteikt priekšlikumus, kas ir īstenojami visā Eiropā, bet otrajā pīlārā vajadzētu runāt par konkrētākiem vīdes m, projektiem. E, profesora kungs kā mēs varētu izvairīties no atšķirībām Eiropā. Mēs vienmēr runājam par diskrimināciju pirmajā Eh, pīlārā, piemēram, 100 eiro Latvijā, 150 eh, Dienvidu Tirolē un citās valstīs tie ir 600 eiro. Un tad, piemēram, otrajā pīlārā tie ir zem 40 eiro, un ar 40 eiro par hektāru, nu, vispār tur neko gandrīz nav iespējams finansēt, un Slovēnija šeit atkal pienāks 250 eiro otrajā pīlārā. Ko jūs varētu teikt šajā saistībā? Varbūt varētu pateikt, ka katra dalībvalsts otrā pīlāra ietvaros lauksaimniecības vides pasākumiem iztērē tik un tik naudas, ņemot vērā lauksaimniecību, jo, piemēram, lauksaimniecības ekoloģijas pasākumu mērķi Somijā atšķirsies no mērķiem, kas nosprost Spānijā vai Bulgārijā. Nu, protams, visi lauksaimnieki nevar darīt vienu un to pašu, bet tieši otrā pīlāra ietvaros mēs varam īstenot ļoti mērķiecīgus uh, eh, lauksaimniecības vidas pasākumus. Tas pats attiec arī uz investīcijām. Vecās dalību valstis, kā piemēram Vācija, kur tur ir bijis jau ļoti daudz investīciju, nu Vācijai nevajag tik daudz investīciju kā Polijai vai citām jaunajām dalību valstīm. Tādēļ ir jāmeklē atšķirīgas atbildes uz atšķirīgiem jautājumiem, ir atšķirīgi jārēģē uz problēmām, lai Eiropa būtu vienlīdzīgāka. Es ļoti gribētu dzirdēt jūsu atbildes. Mēs arī, piemēram, eh, investējam, lai varētu garantēt ātru internetu eh, savienojumu lauku reģionos. Lauksaimniekiem tas ir svarīgi. Bavārijā mēs konstatējam, ka tajās pašvaldībās, kur ir labs interneta pieslēgums, eh, labprāt savu biroju, savu uzņēmumu atver dažādi amatnieki. Un domāju, tā ir tāda laba zīme. Tehnika, protams, eh, eh, tās nozīmīgums eh, pieaug un mums ir jāparūpējas par to, kā finansēt uh, lauku attīstību, pateicoties otrajam pīlāram, padomājiet arī par tehnoloģiskiem jauninājumiem. Es uzskatu, ka otrajā pīlārā var iekļaut tieši šādus jautājumus, bet nevajag tur iekļaut riska menedžmentu. Es piekrītu Martinam Hoizlingam naudas nav gana, lai varētu finansēt visus tos pasākums, ko jūs minējāt savā prezentācijā. Domāju, ka risk menedžments neno, nepārprotam ir piederīgs pirmajam pīlāram. Grazie, Albert, Mišel Dantēn. Paldies, un tagad Mišels Dantēns. Un pēc tam Glaskundze un tad Žanpals. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos atgriezties pie komentāra, kuru izteica kolēģis Sikerska kungs jo, manuprāt, tas tik tiešām ir politisks jautājums. Vai reģionālajai politikai ir jāiet tikai uh, eh, tātad eh, lauka attīstības virzienā, vai mums ir jācenšas uh, ieviest nepieciešamo ekipējumu arī uh, tātad uh, lauku reģioniem, jo runa ir par lauku reģioniem, kuros šobrīd vairs nav lauksaimnieku, un savukārt no otras puses ir reģioni, kuros ir tikai lauksaimnieki. Un šīs ir divas atšķirīgas lietas, un tad, kad es paraugos uz šo pasākumu katalogu, kas mums tiek piedāvāts, man šķiet, ka mēs esam ļoti īpatnējā situācijā, jo mums ir jāizdara izvēle, kas būs diezgan drastiska. Vai mēs vairāk veltam lauku attīstībai, tas nozīmē, ka mums mazāk paliek lauksaimniecībai. Un kas attiec uz lauksaimniecību? Vispirms ir jādomā par um, vismazāk attīstītajiem reģioniem, kas dažās dalībvalstīs nozīmē diezgan ievērojams budžeta līdzekļus. No otras puses ir šis jautājums par zaļumošanu, jeb um, lauksaimniecības un vīdes pasākumi. Vai šie pasākumi ir pietiekami labi aprēķināti visās dalībvalstīs, ņemot vērā, eh, cik izmaksā šāda vīdas aizsardzība, cik papildus līdzekļu tam ir nepieciešams? Nu, pēc būtības tai būtu jātiec uz visiem lauksaimniekiem, tātad arī uz tiem lauksaimniekiem, kuriem būs nepieciešama ekonomiskie līdzekļi, kur tiek piedāvāti šobrīd otrajā pīlārā. Tāpēc eh, es nesaprotu, kāpēc, piemēram, augļu uh, Um, ražotājs, kuram, kuram tiek maksāts arī par to, ka viņš ir apsējis attiecīgi platības ar zāli, viņam nav iespējas apdrošināt savu saimniecību pret uh, salu, piemēram. Es nesaprotu, kāpēc tas būtu pretrunā. Mums tiek piedāvāts arī ielikt otrajā uh, pīlārā līdzekļus krīzes pārvaldībai ar lauksaimnieku uh, grupējumu starpniecību. Un tādējādi uh, tiktu saņemt papildus līdzekļi, kas varbūt būtu pat 65% apmērā. Es domāju, ka šīs debats ir pilnīgi nereālistisks. Protams, ka e, Alberts nu pat teica, ka ne visām valstīm ir vienāda izvēle, un es domāju, tāpēc mums ir nepieciešams pēc iespējas saprast, uh, Um, ko mēs varam izdarīt, jo šobrīd mēs it kā liekam saprast lauksaimniekiem, ka viss ir iespējams, bet uh, man ļoti žēl, viss tomēr nav iespējams uh, šajā otrajā pīlārā. Paldies, un tagad vārds um, Rēmērs kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos uh, prezentācijā un kolēģu izteikumos, un ja mēs runājam par lauku reģionu attīstību, tad mūsu priekšstati ir ļoti atšķirīgi. Nu, gribēju pavaicāt, ko jūs domājat ar vārdiem daudzfunkcionāla lauksaimniecība? Nu, es īsti nesaprotu, kas tas notiek. Uh, tā tad pāriet no specializētas lauksaimniecības uz tādu lauksaimniecību, kur tiek audzētas uh, govis, cūkas un uh, aitas, un tad vēl lauksaimnieks vēl papildus uh, ceps maizi. Uh, un tad tas tika darīts gadsimtu garumā, un tad pēkšņi šim lauksamniekam ir jāatsākās no maizes cepšanas, jo tas nav tāds arots, kas varbūt šāda daudzfunkcionalitāte vai sadalīšanās pa daudzām jomām nebūtu nav dzīvot spējīga. Jā, mums jāsaprot, ka lauksaimniecības vaipsti atsevišķās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi. Un Mums ir jāsaprot, kas notiek ar otro pīlāru un e, tā norobežošanu. Mums jādomā arī par to, ka lauksaimniecība nav tikai nodalītā veidā lauksaimniecība un lopaudzēšana. Mums ir jārunā arī par pakalpojumiem, par turismu. Un e, šeit ir ļoti grūti novilkt kaut kādas robežas. Mums visiem tas ir jāapzinās. Nu, nestoties uz to, kā izstās šis otrais pīlārs, tas ir veidots, lai atbalstītu lauku reģionu attīstību un um, dažādas lauksaimniecības struktūras. Mums noteikti ir jāstrādā pie tā, lai lauku reģioni, kuros ir tādi labi funkcionējuši lauksaimniecības uzņēmumi, tiek atbalstīti un uh, lai šie reģioni zeltu un plauktu, bet, diemžēl, uh, daudzos reģionos, kur atrodas lauksaimniecības uzņēmumi, tie ir eh, visai nabadzīgi reģioni. Tālāk runājot par sievietēm. Aktīvās zemnieces, lopkopes, kas darbojas lauku reģionos, mēs nedrīkstam aizmirst. Un mums ir jāparūpējas, lai dažādas lauksaimnieku organizācijas varētu piedāvāt jaunas idejas, jaunas programmas, uh, Tas ir ļoti nozīmīgi, un šo te domu nevajadzētu aizmirst, ja mēs runājam par lauku reģionu attīstību. Paldies, tagad Brīta lūdzu. Paldies. Nu, vienmēr, ja es runāju par lauku reģioniem, es runāju par savu jājam zirdziņu. Uh, Proti, kā mēs varētu efektīvāk izmantot Eiropas līdzekļus, varbūt, ka varētu izmantot tādu konkrētu fondu, piešķirot kredītus, jo, piemēram, nevajag, protams, izdot visu naudu, kas ir mūsu rīcībā. Dažreiz kaut kas paliek pāri, kaut kur iespējams pārdalīt. Uh, Profesor kungs, kā jūs to aplūkojat, ka, piemēram, finansējumu varētu piešķirt eh, kredīt veidā, protams, atceroties arī visas noteiktās kvotas, nu, ir iespējams varbūt uh, pamēģināt kaut kādus eksperimentus un ir jāapskata tas viss no finanšu viedokļa, jo man šķiet, ka uh, nākotnē visas Eiropas Savienības budžeta jomas cietīs un uh, lauksaimniecības joma nebūs izņēmums, jo dalībvalstīm ir jāsasien jostas stingrāk, mēs nebūsim nekāds izņēmums. Šis fakts ir jāņem vērā, lai varētu parūpēties par līdzekļu efektīvāku izmantojumu. Paldies! Grazie, Brita, grazie, adesso. Paldies, Brita! Tagad uzklausīsim Vandenbredkungu. Kā jau redzējāt, jūsu prezentācija izraisīja diezgan lielu jautājumu klāstu, un tagad ir iespēja atbildēt uz dažādajiem jautājumiem. jums jāpalīdz saprast, uh, kāda ir tie pasākumi, ar kuriem mēs varētu pārvaldīt risku, kādā veidā mēs tos varētu organizēt. Ir virkni dažādu kopīgu pasākumu, kolektīvā pārvaldība, bet ir arī uh, cita veida riska pārvaldība, kas varētu būt vairāk privāta. Tātad jūs varētu mums uh, palīdzēt labāk saprast, kāda ir pasākuma pirmajā vai otrajā pīlārā, vai kas pāriet no pirmā uz otro pīlāru. Paldies, priekšsēdētāji! Es pateicos visiem par eh, jautājumiem, komentāriem. Es esmu nedaudz tos sagrupējis. Vispirms vēlos teikt dažus, dažus jautājumus par to, kas tad ir lauka attīstība. Es teiktu, ka tas ir atbildi ir ļoti vienkārši. Lauka attīstības mērķis ir nostiprināt uh, lauku ekonomiku un veicināt uh, teritoriālo kohēziju. Otrakārt, tās mērķis ir atbalstīt jaunus lauksaimniecības veidošanos, vienlaiks nodrošinot pārtiks drošību visā Eiropā. Tā arī eh, paplaši uzlabo lauku reģionu kvalitāti. Tātad runa ir par to, ka lauksaimniecība un lauku teritorijas uh, savstarpēji darbojas. Tātad runa ir par savstarpējo darbību un sinerģiju uh, zināmai lauksaimniecības attīstībai un lauku reģionu attīstībai. Protams, tajos reģionos, kur nav nekādas lauksaimnieciskās aktivitātes, um, ir bezjēdzīgi runāt par lauku attīstību un savukārt, uh, piemēram, Glāzes reģionā um, Nīderlandē, kur uh, šie reģioni ir ļoti industrializēti, tad arī šai eh, lauka attīstībai nav nozīmes. Tātad doma ir stiprināt lauksaimniecību un lauka attīstību. Kāpēc lauka attīstības politika ir nepieciešama? Tāpēc, ka šī uh, savstarpējā stiprināšana, diemžēl, nenotiek pati par sevi. Ja mēs uh, paļautos tikai uz tirgiem ar uh, visām svārstībām, kas tajos ir vērojams, tad uh, lauksaimniecība galvenokārt eh, tiktu koncentrēta eh, Eiropas ziemeļa rietumos, kas, protams, nopostītu šos reģionus un, attiecīgi, būtu citas, eh, cita reģiona, kuros nebūtu nekādas lauksaimnieciskās aktivitātes, jo īpaši Eiropas austrumos un dienvidos to neviens nevēlas, tāpēc arī mums ir nepieciešama lauku um, attīstība, pat ja ir grūti to definēt. Tas būtu pirmais arguments. Un tas, protams, nozīmē, ka mums ir nepieciešama daudzfunkcionāla zemes izmantošana, un tā ir arī atbilda uh, jau uz jautājumu, kāpēc mums ir nepieciešami līdzekļi lauku attīstībai. Tāpēc, lai mēs visu neatstātu tikai un vienīgi tirku pārziņā. Tālāk, detalizētāki jautājumi par um, fosilo kurināmo. Uh, Vienā no jūsu parlamenta rezolūcijām es lasīju, ka šis parlaments lielā mērā atbalsta uh, lauksaimniecību, pašpietiekamību enerģetikas jomā. Un to būtu iespējams uh, skaidri ierakstīt arī priekšlikumā, līdz ar to būtu iespējams iegūt lielāku atbalstu, uh, lai veicinātu to, ka lauksaimniecības virzās šajā virzienā. Ļoti daudz tika teikts arī par riska pārvaldību. Es eh, piekrītu viedoklim, kas skaidri izskanēja šeit, ka nav nekādas eh, nozīmes visu privatizēt un socializēt risku. Tas nebūtu jādara, jo tas var izraisīt visu veidu attīstību, kur mēs nevēlētos panākt un par kur gal galā mums nāksies dārgi samaksāt vēlāk. Eh, savā dokumentā es esmu iekļāvis vairākas atsaucas šajā ziņā. riska pārvaldībai nav vieta otrajā pīlārā. Un ja tas būtu vispār jāīsteno, tad tas būtu jāīsteno pirmajā pīlārā un nebūtu jāpiešķir papildus līdzekļi šim nolūkam, bet, bet būtu jānosaka, jāizmanto šis pašreizējais maksājuma līmenis, uh, kas tiek izmantots ar apdrošināšanas uh, schēmu palīdzību vai arī, jūs teiksim, uh, Tātad nav nekādas nepieciešamības ieviest šo pasākumu otrajā pīlārā. Zaļumošana arī par to tiek daudz diskutēts gan šeit parlamentā, gan Eiropā kopumā. Šis elements ir saistīts ar zaļumošanu pirmajā pīlārā. Dokumentā, ko esmu sagatavojis, ir daudz agronomisku detaļu, un um, šo te zaļumošanu varētu izmantot, lai um, panāktu to, ka lauku saimniecības uh, veikt šos pasākumus, uh, uh, mazāk izmantojot pesticīdus un tā tālāk, un to, tā joprojām līdz ar to arī ir nepieciešama mazāka riska pārvaldība. To varētu panākt plašā mērogā Uh, uzliekot par pienākumu, mēs, protams, varētu runāt par, disku, diskutēt par detaļām. Un šo jautājumu mēs varētu atjaunināt, padarīt pievilcīgāku, lai iedzīvotāji Eiropā labāk saprast, par ko ir runa. Well rations, you can terrible, you can, uh, uh... Mēs esam diskutējuši arī par ganībām, par to, kā tās tiek izmantotas, jo, ja tas tiek izmantots saprā, ja ganības tiek izmantotas saprātīgi, var uh, mazināt arī siltumnīca efektu uh, gāžu izplūdes un uh, desmit hektāriem uh, ganību zemes var panākt tādu pašu efektu kā vienam hektāram meža. Tātad mēs runājam par ārkārtīgi nozīmīgu efektu, kur mēs varam panākt. Tas viss eh, mūs noved pie jautājuma par kontroli. Mēs varam strādāt pie dažādām eh, detaļām, bet iespējams, ka mums ir pilnībā jāpārskata uh, Um, šī sistēma, jo šobrīd mēs sakam lauksaimniekiem, jums ir jādara tas vai šis, vai, vai attiecīgi sakam, tas ir aizliegts, to nedrīkst. Tas viss ir ļoti sarežģīti. Mēs varētu visu mainīt un drīzāk vērsties pie lauksaimnieku grupējumiem, sakot, jūs nākat klajā ar priekšlikumu, kādu ekoloģisko daudzveidību jūs panāksiet, kā jūs panāksiet to, ka tiek uh, mazināts klimata pārmaiņu uh, radītās um, sekas. Un ja eh, šie mērķi netiek panākti, mēs gluži vienkārši pārtraucam atbalstu. Un līdz ar to lauksaimnieku grupējumi var paši kontrolēt eh, šo procesu, viņiem ir zināšanas par attiecīgo reģionu, eh, viņi paši var to veikt, un tas samazina arī administratīvo slogu. Tālāk, kas attiecas uz jaunajiem lauksaimniekiem. Uh, Es domāju, ka šis jautājums ir saistīts ar uzticēšanos Eiropā, jo īpaši šobrīd mm, ir briesmīgi, ka jauni cilvēki šobrīd ir bez darba, jo īpaši lauku reģionos. Un viņiem būtu jādod iespēja uh, uzsākt lauku saimniecību. Un svarīgi būtu te neizne, neizdomāt jaunu Eiropas politiku, bet izmantot jau esošos mehānismus nacionālajā līmenī. Es zinu, ka Itālijā, piemēram, ir milzīga uh, programma, uh, publiskie līdzekļi pieejami jauniem cilvēkiem. Arī Francijā ir uh, šis projekts Terduļjā, kas ļauj iespēju jauniešiem iesaistīties šajā jomā. Tāpat arī uh, Nīderlandē ir šādi projekti. Tad mums būtu jācenšas eh, stiprināt šos mehānismus, lai samazinātu administratīvo slogu un padarītu lauka attīstības politiku daudz efektīvāku. Jā, ir zināms risks, ka mēs varētu to visu atšķādīt, jo īpaši agrovidas aspekti, um, lauka attīstības pasākumi varētu pazust vai mm, palikt tikai mm, minimāls pasākumu daudzums. Jā, ja jūs rūpīgi iepazīstaties ar priekšlikumu, tad vispirms ir arguments par to, ka uh, agrovides e, pasākumi turpmākajiem septiņiem gadiem ir vismaz tikpat lielā apmērā kā iepriekšējiem septiņiem gadiem. Kas attiecas uz līderu programmu, tad te ir teikts, ka ir jāturpina līdzšinējais līmenis. Ja tas tiek uh, e, uztvērts nopietni, tad uh, tā jau ir lieliska aizsardzība, kas mums uh, dod arī zināmas manevrēšanas iespējas un fleksibilitāti. Jā, nākamais jautājums par šīm te divām lauksaimniecībām, lauksaimniecību veidiem, šī zemo izmaksu un um, augsta uh, tehnoloģiskā līmeņa lauksaimniecība. Šis jautājums ir saistīts ar uh, tī, to, kas notiek tirgos jo um, tie, kas ir bijuši pirmrīdnieki pagātnē, vairs nav pirmrīdnieki šobrīd, nav lielākie ieguvēji, lauksaimniecības mainās, un zemo izmaksu saimniecības ir ne tikai ekonomiski pārāks un ilgspējīgāks, tās ir arī dažādākas te ir daudz plašāks aktivitāšu uh, spektrs, jo īpaši šajās uh, daudzfunkcionālajās saimniecībās, un līdz ar to tās ir daudz pievilcīgākas jauniem cilvēkiem. To pierāda empiriskie pierādījumi, empiriskie pētījumi. Tad, tad jauniešiem patīk šāda veida uh, lauksaimniecība darbība vairāku iemeslu dēļ. Un visbeidzot, domājot par nākotni, Nav milzīga atšķirību, ja mēs salīdzinām maksājums uh, starp valsts. Šobrīd ir milzīgas atšķirības starp dalību valstīm, un tāpēc mums ir jādomā par nākotnes mērķiem, um, arī par līdzekļiem, ko mēs veltām lauku attīstībai. To nebūs viegli paveikt, un tas, um, kā jau vienmēr, ir saistīts ar uh, nacionālo mērķu principu. Iespējams, ka šīs atšķirības turpināsies arī nākotnē, bet katrā ziņā vispārējā dinamika būs daudz labāka un nebūs vairs šī pieeja no augšas uz apakšu. Mēs varēsim turpināt lauku attīstību kā uh, Eh, sarunu procesu, eh, attiecīgi lauku eh, reģionu grupējumi nāk klajā ar priekšlikumiem, piedāvājot, ko tās tie var paveikt sabiedrības labā, un attiecīgi tiek pateikts, kāds finansējums ir pieejams un kādā veidā var šīs iniciatīvas atbalstīt. Arī spēcīga kontrols sistēma te var palīdzēt, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama daudz līmeņu un daudz funkcionāla uh, diskusija bet tajā virzienā mums ir jāiet. Es jums kā deputātiem novēlu daudz uh, drosmes un spēku, lai pieņemtu lēmumu šajā virzienā. Paldies. Jā, viens uh, noslēguma komentārs. Es nebūtu, nebūtu nevēlos uh, uzspiest savu viedokli, un es atvainojos, man diemžēl būs jāpamet sanāksme pēc piecām minūtēm. Jā, liels paldies! Šīs debats bija ļoti interesants, ļoti intensīvs. Mēs pateicamies uh, profesoram, kas uh, pārstāv. Uh, eh, Wageningens universitāti, un tagad pievērsīsimies nākamajam punktam mūsu šodienas uh, darba kārtībā Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija 2012. un 2015. gadam. Mūsu referente ir Paulsens Kunze. Tātad mums būs viedokļu apmaiņa par dzīvnieku aizsardzību un labturību. Kā jūs zināt, 13. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību uh, dzīvnieki ir atzīti par jūtīgām būtnēm, un līdz ar to īpašu uzmanību jāpievērš uh, dzīvnieku labturībai, īstenojot Eiropas Savienības politiku šajā kontekstā. Komisija 19. Janvārā, janvārī ir pieņēmusi stratēģiju uh, dzīvnieku aizsardzībai un labturībai, un Pausens kundze, kas ir mūsu referente um, šim iniciatīvas ziņojumam, sniegs savu viedokli lauksaimniecības eh, komitejas vārtā. Atzinums tiks um, izskatīts 19. un 20. martā, un pēc tam par to tiks vēlots. DSO. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, kurš valstās uz iniciatīvu ziņojumu, kuru mūsu komiteja un parlaments pieņēma 2010. gada pavasarī. Mums ir iespēja grozīt vienkāršok uh, un paskaidrot dzīvnieku labturību un Dit skrivet. Jautājums, kas uz to attiec. Šobrīd dokuments ir samērā neskaidrs. Un zināmas prasības, kuras mēs noteicām pirms diviem gadiem, e, šajā kontekstā šķiet e, mazliet mīkstinātas. Jaunā likumdošana par dzīvnieku labturību saskaņā ar um, tā ir jābūt eh, atbilstošai līguma tekstiem, jo šeit ir runa par 13. pantu. Attiecīgi mēs nevaram neko daudz izdarīt. Ir runa par to, ka tiek iekļauti visi dzīvnieki izņemot savvaļas dzīvniekus. Citiem vārdiem sakot, visi dzīvnieki, ar, eh, par kuriem nodarbojas cilvēks. Tāpat mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka mēs atbalstām uh, eh, 70% infekcijas slimību. Tas nozīmē 95% eh, no visiem eh, dzīvniekiem Eiropas Savienībā ar tiem nodarbojas lauksaimnieki. Lauksaimniekiem uh, ir atbildība par dzīvniekiem, lauksaimnieki dzīvo pateicoties dzīvniekiem un uh, rūpējas par tiem attiecīgi es ierobežošu savu uzstāšanos attiecībā uz fermas dzīvniekiem, iespējas un problēmas lauksaimniekiem. Ja mēs skatām pašreizējo situāciju un dokumentu, ko mēs iesniegsim tulkošanai rīt, ir 23 atsauces uz dažādiem noteikumiem, direktīvām, regulām, kuras šodien attiecas uz lauksaimniekiem un viņu dzīvniekiem. Mums ir 27 dalība valstis ar atšķirīgiem noteikumiem, atšķirīgām kontrolēm, ar atšķirīgiem līmeņiem. Attiecīgi, E, problēma ar noteikumu ievērošanu, tad, kad ir runa par to, um, uz ko tie attiecas, es šeit nu, tikai nosaukšu dažus uh, piemērus uh, attiecībās lauksaimnieku problēmām šobrīd Eiropā. Piemēram, uh, vistas būros, par uh, kurām mēs esam daudzkārt runājuši Un mēs eh, zināmā veidā eh, sodām tos, kas šodien noteikumus ievēro. Eh, protams, šodienas noteikumus ir tik viegli tos apiet. Vairākās valstīs, lai gan citās valstīs lauksaimniekiem tie ir jāievēro. Tāpat Mums ir direktīva, kas tiks pieņemta kas stāsies spēkā 2003. gada februārī attiecībā uz cūkopības sektoru, un jau tagad mēs zinām, ka būs vairākas dalībvalstis, kuras nevarēs šos noteikumus ievērot. Tāpēc pārdomāsim par esošo noteikumu ievērošanu, tāpēc, ka Ziemeļvalstīs pagājušajā nedēļā notika kampaņas, kur tika aicināts nepirkt vēršu gaļu, aitas gaļu no Eiropas Savienības. Tāpēc, ka dzīvnieki tiek nokauti bez iemedzināšanas. Attiecīgi, e, tādā veidā tiek um, ļaunprātīgi izmantot informāciju, mēs zinām, ka tā ir tikai, šeit ir runa par nelielu reliģisku nolūkos kautu dzīvnieku mazākumu, kas, un šeit tiek pieļaut atšķirīgi nokaušanas sistēma, bet tas tik tiešām ir mazākums. Un attiecīgi mums ir e, jācīnās pret e, pārkāpumiem, kas pastāv citās jomās. Situācija ir samērā haotiska un ir grūti izprast notiekošo, tāpēc kā kāda tad ir definīcija dzīvnieku labturībai. Kāpēc tas šodien izrādās tik sarežģīti? Es sazinājos ar visām ieinteresētajām organizācijām, ar lauksaimniekiem, ar um, vīdes aizstāvjiem, ar zinātniekiem, ar um, veterināriem, ar lopkautuvēm. Es uzklausīju visu viedokļus. Un uz to balstoties, es nāku klajā ar šo priekšlikumu, kas tiek iesniegts tulkošanai rīt. Uh, Eh, mans priekšlikums ir mēģināt panākt eh, vienkāršu, skaidru likumdošanu, kura varētu tikt īstenota praksē, jo mēs nevaram turpināt ražot notiekumus un likumus, kas ir skaisti vārdi, bet kuri nespēja darboties ikdienas dzīvēm. Un, attiecīgi, es eh, vēlētos kopīgu ietvaru, kā ietvaru likums par piena produktiem. Pirms 12 gadiem es piedalījos tā sagatavošanā. Un es ļoti labi atceros, cik daudzi bija pārliecināti, ka tas nespējas darboties, jo bija tik eh, lielas un dažādi eh, atšķirības starp tā laika 15 dalību valstīm. Un mums nevarēja būt eh, viens ietver likums, taču tas bija panākums stāsts. Šādā likumā nav iekļauts pilnīgi visas detaļas. tāpat kā Lagar un regler ir byggda. Common food arī nav. Un tas ir likums, uz kur balstās visi pārējie e, specifiskie noteikumi. Piemēram, es gribētu e, definīciju. Jā, ten ir globāla så att uppfyller vi de krav. PVO definīciju, jo, ja mēs. I bilaterālā. Tad mums būs iespējas divpusējos nolīgumos, daudzpusējos nolīgumos norādīt, ka mēs respektējam to vai citu. För oss. Oerhört viktigt. Eh, darba organizācijas standārtu. Jo ir jāpaturprātā tas, ka konkurencei ir jābūt taisnīgai. Eh, nedrīkst būt tik lielas atšķirības eh, vienotajā tirgu, ne arī attiecībās ar trešajām valstīm. Un Šis ir viens elements, pie kura mums, kas mums lauksaimniecības komiteja ir jāpatur prātā. Konkrēti, taisnīga konkurence mūsu sabiedrībā. Esmu pārliecināta, jo es jau esmu krietni gados, man ir ievērojama dzīves e, pieredze, un esmu tikusies ar tik daudziem lauksaimniekiem, tik daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs, esmu bijusi žurnāliste. Un mana darbības joma bija lauksaimniecība un lauku reģioni desmitiem gadu garumā. Un es vēl ne, neesmu redzējis lauksaimnieku, kas nerūpētos par saviem dzīvniekiem. Viņi dzīvo blakus eh, saviem dzīvniekiem un Eh, eh, labturībā esoši dzīvnieki krieti vien apgro, eh, atvieglo darbu nekā sl, dzīvnieki ar sliktu veselību un nepietiekam kopti. Un tagad es gribētu zināt, ko domā kolēģi. Elizabete Jēgle sāk šo procedūru pirms aptuveni desmit gadiem. Tagad mums ir darbs jāturpina. Un noslēgumā es vēlētos sacīt kopsavilkumam, ka tam ir jābūt uh, skaidram, vienkāršam un eh, viegli īstenojamam. Lūk, tie ir mani principi. Paldies, uh, vicepriekšsēdētāji, un tagad mēs sāksim debatas. Jūs esat uh, ļoti daudz pieteikušies debatēs, bet arī neaizmirstiet, uh, ieskatīties pulkstenī, tāpēc, ka e, būs koordinatori. Vispirms Dančils kundze, pēc tam Erans Garsiģa. Paldies priekšsēdētāji, kolēģis Dačāna Serbu vārdā, kurā ir ēna referente e, vidas komitejā. Gribu pasvītrot dažus e, jautājumus, kurus viņas uzskata par nozīmīgiem. Pēc kolēģis ieskata lauksaimniekiem ir jādod iespēju uzlabot uh, dzīvnieku labturības standarti un saņemt at atlīdzību par šo pasākumu. Tāpat arī dalība valstīs piešķirbas, pies, iespējas piešķirt līdzekļus no otrā pīlāra ir jāparedz, lai varētu uzlabot e, dzīvnieku labturības standārtus. Runājot par klainojušiem suņiem, Eiropas Savienības stratēģija e, dzīvnieku labturībai 2012. un 2015. gadam ir jāņem vērā šis aspekts, bet ir ļoti svarīgi tas, lai šī stratēģija veicinātu atbildīgu eh, to personu rīcību, kuriem piedara mīļdzīvnieki, lai izvairītos no klaiņojošu dzīvnieku skaita pieauguma. Es šeit vēlētos eh, vienotu pieeja dzīvnieku labturības ziņā, kā sacīja referenti, un jāņem vērā katras dalībvalsts īpatnības un jāveido pārejas periods, lai mēs varētu nonākt pie patiesas, eh, patiesas saskaņošanas. Paldies! Grazie, Paldies, Viorika, un nākošais runātājs Erdansa Garsija. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Jēglis kundze ir ēnu referente no tautas partijas šajam, šim tematam, un es gribētu viņas vārdā izteikties, eh, sakot, kā eh, 2014. gadā noteikuma pieņemšana Eiropas Savienības līmenī ir nozīmīgs solis. Un ja vieni, to, vieni lopkopi piemēro šos noteikumus, citi nē, tad situācija var e, izveidoties netaisnīga, jo vieni nonāktu sliktākā situācijā e, nekā, mm, nekā citi. Bet tad, griežoties pie temata, gribētu sacīt, ka komisija grib izveidot vienkāršotu juridisko ietvaru. Tas ir ļoti labi, bet eh, būtu labāk, ja vienkāršošana notiktu uh, saskaņā ar zinātniskiem kritērijiem, ar rādītājiem, e, kurus norāda tie, kas to labāk pārzina, un ne jūs, ne es neesam šobrīd veterināra zinātņu pasniedzēji, un mums vajadzētu uzklausīt tieši šīs nozares pārstāvis, kas varētu norādīt mums vadlīniju šajā sakarā. Un, e, norādīt tos uh, elastīgos punktus un citus būtiskos jautājumus, lai varētu uzlabot lokopju situāciju, kā arī nu, nepieciešamības atsevišķās nozarēs, jo tāpat tie paši veterinārijas zinātnieki mums norāda, ka vienu sugu vajadzības nav vienā tādas pašas kā citu sugu vajadzības. Tāpēc mums ir ja, e, rūpīgi jāuzklausa veterinārie zinātnieki. Tāpat arī es gribētu uzteikt eh, mēģinājums piešķirt lielāku caurskatāmību, taču vēl jo vairāk svarīga ir informācija patērētāja, jo ar visiem pūliņiem, ko mēs pieliekam, ar visām etiķetēm, kamēr mēs nepaskaidrosim patērētājiem eh, to pievienoto vērtību, viņš to nespēs ehm, eh, iz, novērtēt, tad, izdarot iepirkumus. Tāpēc daži īsi komentāri. Pirmkārt, man šķiet, svarīgi, lai tiktu īstenots tas, kas jau šobrīd ir gatavs, kas netiek viendabīgi pievienots dalībvalstīs, vai svarīgāk nekā standārtu ieviešana, jo, ja ir atsevišķas prasības Eiropas Savienībā, kas netiek ievērotas, Dantēnkungs vai tā nav, eh, tad mums jāpienok, eh, lai šīs prasības eh, pirms mēs pieņemam jaunus notiekumus, tiktu īstenots visā Eiropas Savienībā. Otrkārt, lai mēs sniegtu informāciju patērētājiem, jo nav nekādas jēgas pielikt vēl vienu rindkopu etiķetes aprakstam, ja neviens nesaprot, ko tas nozīmē. Treškārt, manuprāt, šeit ir e, ne, pārāk maz ekonomiskās e, iejaukšanās no komisijas puses. Piemēram, paskaidrošu sīkāk, vistu būru izmaksas un eh, pārvadājuma izmaksas. Atšķirība šeit ir milzīga. Savukārt komisijas priekšlikums ir 70 miljonu eiro gadā, un eh, tas nozīmē, ka daudz tiek prasīts no ražotājiem un maz no komisijas. Tas nozīmē, ka vai nu ražotājiem jāpieliek pārāk lieli pūliņi, vai arī komisija nav, pa, nav paredzējis pietiekami lielu budžetu šādai transversālai tēmai. Šie, ehm, eh, šie miljonus eh, simti salīdzinājumā ar, ar 6 miljārdi salīdzinājumā ar 70 eh, miljoniem ir ļoti liela starpība. Tālāk divpusējie nolīgumi, gan divpusējie nolīgumi, gan attiecībās ar, starpto, eh, ar te, eh, eh, Pasaules tirdzniecības organizāciju. Jo nav pieļaujami, ka mūsu, no mūsu patērētēm krīzes laikā katreiz prat, ražotājiem pratām, prasām vairāk, taču samazinām šīs prasības sarunās ar trešajām pusēm un nepie, nepieprasām to, kas pienāktos patērētāju aizsardzībai un mūsu ražotāju aizsardzībai. Paldies! Paldies, eh, Erans Garcia, un pēc, eh, tagad Evans, un pēc tam Elizabete Jēgle. Okay. Eh, um, the... Paldies, priekšsēdētāji. Es augstu vērtēju šo jaunu dzīvnieku labturības stratēģiju. Be... Eh, un ir ļoti labi, ka ir eh, apņēmība tērēt 150 miljonus eiro katru gadu, lai uzlabotu labturību. Bet mēs esam vērojuši, ka jau spēkā esošā likumdošana tiek visai nabadzīgi īstenota. Un, protams, šis ziņojums noteikti informēs komisiju par to, kādus trūkums mēs gribam izskaust. Gribējos pateikties Polsēnas kundzei par konstruktīvo darbu, ko viņa ieguldīja darbojoties kā referente, un viņa patiešām ieklausās citās politiskās grupās, tā mēģinot vienotos par pašiem svarīgākiem jautājumiem. Mēs gribam labāku eh, likumdošanas īstenošanu, tā ir viena no prioritātēm, un komisija ir jābrīdina ātrāk, ja dalība valsts nevar ievērot termiņus. Un šķiet, tagad kaut kas tāds eh, notiek tikai tad, ja jau ir par vēlu. Uh, Un dalīja komisārs eh, šo sistēmu pats minēja, tad, kad viņš uzstājās dzīvnieku labturības intergrupā. Protams, ir jāpanāk lielāks progress, un ja dalība valstis nevar ievērot termiņus, tām vajadzētu palīdzēt atkal eh, nokļūt pareizajās sliedēs. Protams, ir jārunā arī par KLP otro pīlāru un attiecīgu strādnieku apmācību. Uh, tas patiešām ir no svara un ir jābūt arī labākai sadarbībai starp institūcijām. Protams, ir jānosprauž arī augstas kvalitātes standarta attiecībā uz importētiem produktiem, jo mēs taču ļoti daudz sagaidām no saviem lauksaimniekiem, bet, ne bieži, bet attiecībā uz importiem tas ne vienmēr attiecas. Un uh, cilvēki, kas strādā manā vēlēšana apgabalā, ir ļoti priecīgi, ka ir jāievēro augsti kvalitātes standarti, bet viņi saka, ka tas nav īpaši godīgi, ja citi, kas importē, tos neievēro. Un eh, tas attiecīgi ir arī jāparāda ar marķējumu palīdzību un ir ļoti jauki, ja mēs Eiropā varam ražot tāds augsts kvalitātes produkts domāju, ka uh, ziņojums tāpa ļoti labā sadarbības garā, un tas raidīs arī pareizo signālu komisijai. Paldies! Paldies Evans skundzei, Elizabeta Jēgle, un pēc tam Agņērkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī Paulsens kundzei par eh, šo pirmo viedokļu apmaiņu. manuprāt, ziņojums arī ir veiksmīgs, un domāju, ka pēdējo desmit gadu laikā esam spēruši liels soļus uz priekšu. Vēlējos, lai kolēģi to arī ņemtu vērā. Ja mēs runājam, piemēram, par vistu uh, direktīvu, uh, regulu, uh, lielākie trūkumi ir saistīti ar to, ka komisija nepietiekami un nepietiekami ātri nesadarbojas ar dalību valstīm. Tā nevar iejaukties saulaicīgi, ja tiek konstatēts, ka kaut kas uh, netiks īstenots līdz noteiktajam termiņam. Ja mēs gribam ieviest augstus dzīvnieku labturības standartus, mums ir jāprūpēs, lai komisija mūs atbalsta pašos svarīgākajos centienos. Un mums ir jāpasaka, kas ir pats svarīgākais. Jānosprauž prioritātes, mēs varam virzīties uz priekšu pamazām. Es domāju, ka Protams, lopkopis eh, labi izturas pret saviem lopiņiem un, protams, ka eh, pārdodot veselus eh, dzīvniekus un kopjot veselus dzīvniekus, viņš gūst vairāk nekā mēģinot izārstīt slīmus. Jāsaka, protams, ka lauksaimniecība lopkopība ir mainījusies, pieauga apmēri, apjomi, un daudzi lopkopi saka, ka ka viņi negrib katru pusgadu vai ik pa diviem gadiem kaut kādus jaunus saistošus noteikumus. Piemēram, ir uzcelta cūku kūts saskaņā ar konkrētām normām, bet pēc tam pēkšņi pēc uh, gada vai diviem uh, noteikumi mainās. Nē, mums ir jāsniedz skaidrs atbildes mūsu lauksaimniekiem un nevajadzētu to visu apkraut ar pārāk lielu birokrātijas slogu. Bet ir jāpasaka arī skaidri un gaiši, ka dzīvnieku aizsardzība mums ir ļoti būtiska. Es uzskatu, ka mm, pirmām kārtām ir jāparūpējas par jau esošās likumdošanas īstenošanu, un, ja ir kādi trūkumi un deficīti, tas jākonstatē saulaicīgi, un pret to ir jācīnās. Protams, mums ir jāsaprot, kāda likumdošana attiecas uz uh, dzīvnieku labturību. Ja ir konkrēta likumdošana, tā ir jāintegrē un jāpadomā par efektīvu īstenošanu. Un tie uh, likumdošanas akti, ko komisijai jau vajadzēja piedāvāt, kā mēs to visu iekļausim šajā pamata eh, direktīvā. Tālāk jārunā par uh, zinātniskajām atziņām, zinātniskiem pierādījumiem. Tas ir pats svarīgākais. Domāju, ir prātīgi teikt, ka zinātne ir pamats bāze. Nevar teikt, ideoloģija ir bāze. Nē, ir jābūt skaidriem zinātniskiem atzinumiem, un tad mēs varēsim patiešām lopkopiem palīdzēt. Un pats sarežģītākais atrast tādus kritērijus, ko pieņems visas 27 dalībvalsts un kas būs arī reāli pielietojami. Protams, vajadzētu arī padomāt par to, kā mēs varētu parūpēties par vienotiem standartiem 27 dalību valstīs, pirms mēs te jau kaut kur no gaisa izraujam jaunus standartus. Šajā ziņojumā mums noteikti arī vajadzētu minēt dzīvnieku uh, transportēšanu. Tas ir saistīts ar labturību, nu, no tā mēs nekādu nevaram izvairīties. Pirms desmit gadiem Paulsens kundze uh, es atminos, eh, ļoti daudz tika runāts par to cilvēku kompetencijām, kas uh, apietas ar dzīvniekiem, vai tie ir tikai lopkopi, vai arī, piemēram, cilvēki, kas sēž pie stūres lopu transportā. Nu, mums ir jāsaprot, ko mēs tur īsti darīsim. Un visu beidzot, man šķiet, tas ir ļoti svarīgi. Mēs patiešām varam pieņemt likums, kā nu mums tīk. Bet mums taču ir divpusēji tirzniecības nolīgumi. Arī šajos tirzniecības nolīgumos ir skaidri jānorāda, kādi standarti ir jāievēro, ja gribat importēt kaut ko uz Eiropas Savienību. Ja mēs to nepieprasīsim, tad mēs ļoti, zaudē, ļoti daudz zaudēsim un uh, mēs nevarēsim uh, neko izdarīt dzīvnieku labturības labā. Un patērētājs gal galā izdarīs pēdējo izvēli. Un ir valstis, kas varbūt dzīvnieku labturību, nu, uh, neuzskata par tik svarīgu bausli. Uh, Tādēļ uh, tirzniecības komitejā mēs vienmēr atkārtojam, ja mēs ar kādu valsts noslēdzam tirzniecības nolīgumu, šis jautājums tur ir jāiekļauj. Es to nenogurstoši atkārtoju katru dienu, un tad mēs patiešām varēsim kaut ko panākt. Pauzens kundze novēl jums panākums, nu es prognozēju, ka būs daudz grozījumu. Es arī dažus iesniegšu un ceru, ka atradīsim veiksmīgs kompromiss visu kopīgiem spēkiem. Paldies! Grazie, Elizabete! Paldies, Elizabete! Agņokungs un pēc tam Glātenfelders. Paldies, priekšsēdētāji! Paulsens kundze! Lūdzu, neustveriet manas piezīmes personiski, bet es neuzskatu, ka šo problēmu mēs varam atrisināt, pieņemot vēl papildus ES likumus. Likumu jau ir gana, bet īstenošana pieklibo. Nu, nu jā, kas notiek 27 dalību valstīs? Dalību valstīs ir ļoti atšķirīga kultūra un ieražas šajā jomā. Un, piemēram, dalību valstis e, visu to neievēro. Piemēram, ir runāts par bateriju būriem, par uh, dzīvnieku transportēšanu, bet joprojām nabaga vistas dzīvo šajos būros. Es daru ka mēs e, šo bateriju būru scenāriju piedzīvosim atkal un atkal no jauna. Jā, protams, e, ir daudz veidi, kā nokaut lopiņu, bet mums ir jāsaprot, e, ka tā tas notiks, un ja kāds dzīvnieku nokauj bez apdulināšanas, mēs esam ļoti politiski korekti un nevēlamies viņu par to nosodīt. Un tālāk. Uh, Eh, pieprasīt vēl kaut kādu kritēriju ievērošanu, kas atkal nozīmēs izdevums mūsu lopkopiem. Viņi jau ir investējuši daudz naudas, lai atbilstu noteikumiem, ko mēs eh, viņiem gāžam uz galvas. Un tāpat ir arī Pasaules tirsniecības organizācija. Jūs nevarat eh, aizliegt importēt kādu produktu tādēļ, ka jums nav paprātam tas, kā tas ir ticis ražots. Īstenībā patērētāji, kas uh, jau sen pateica, ka viņi grib ēst tādas olas, ko ir izdējušas vistas, kas skraida brīvā dabā pa zālīt, nevis dzīvo būros. Nu, viņi to jau pateica patērētāji pirms 30, 40 gadiem. Bet ko tad mēs gribam? Mēs arī gribam ēst tādu lopiņu gaļu, tādu lopiņu, pret kuriem ir izturējušies labi, kas ir um, turēti saskaņā ar labturības principiem. Uh, Un jāsaprot, ka mēs ļoti daudz runājam par dzīvnieku labturību, piemēram, eh, apvienotajā karalistē eh, šis ir ļoti populārs jautājums. Jāsaka, ka Ir konkrētas organizācijas apvienotajā karalistē, kas pēta to, kādos apstākļos tiek turēti lopiņi uh, fermās, kūtīs, un viņi bieži vien sacēla liels skandāls, un varbūt, ka ēs e likumi te nemaz nav tik nozīmīgi. Paldies! Agņū. Paldies Agņūkungam, Glatfelderkungs, tad Brita Reimers un lūdzu uh, runājiet lakoniski, un pēc tam būs Baltijas asamblēja. Ma a világon az Európai Unióban vannak a legszív... Paldies, priekšsēdētāji! Visā pasaulē, nu, varbūt vairāk Eiropas Savienībā ir visstingrākie dzīvnieku labturības noteikumi, par to mēs esam viensprāts, bet mums ir jāapzinās, ka šīs ļoti stingrās normas noteikti rada arī problēmas. Kolēģi jau to minēja piemēram, citas valstis tik striktas normas neievēro, un tās var līdz ar to saražot savus produktus lētāk. Un Eiropas patērētājs ar lielu prieku pērk šos lētos projektus, eh, produktus, nemaz nedomājot par to, kā tie tika saražoti. Viņi īstenībā par uh, to pašu naudu summu var nopirkt tikpat daudz uh, uh lielāku produktu skaitu nekā, ja viņi pērk ES ražoto. Un ja mēs runājam par uh, importu, ko varētu ierobežot, ņemot vērā dzīvnieku labturības pasākums, tad komisija mums vienmēr no jauna atgādinās, ka uh, ņemot vērā PTO normas, mēs to nevaram izdarīt, jo ir daudzas valstis, kurās šādas normas vienkārši nepastāv. jo ņemot vērā dzīvnieku labturības normas, kas ir ES, mēs nevaram ierobežot importu no trešajām valstīm. Ja mēs atkal tagad ieviesīsim kaut kādas jaunas, dārgas normas, mēs tikai iegriezīsim paši miesā saviem lopkopiem. Tātad viņiem būs atkal jāizdod papildus naudu, lai to visu varētu ievērot. Un aizvien pieaugošās cenas taču nepatīk mūsu patērētājiem, un tas noveda pie nepatīkamām situācijām. Piemēram, uh, saldējums. Mert nem tudják eladni. Eiropā vistas netiek uh, turētas tradicionālā veidā, jo uh, tās vairs nevar izdeikt tik daudz. Citi atkal uh, uh, audzē šīs vistas uh, netik draudzīgā veidā, tātad dzīvniekiem netik draudzīgā veidā, bet uh, viņi var pārdot vairāk. Šķiet, ka runātājs pirms tam domāja nevis saldējumu, bet olas. Tālāk. Eh, protams, eh, lopkopiem vai eh, putnukopiem ir jāņem vērā, cik naudas viņš izdod par lopiņu barošanu. Un arī tur ir jāievēro konkrētas normas. 20%-kal emelkedett az állat. Piemēram, Bulgārijā un Rumānijā 50% no peļņas tiek izdoti barībai, un, protams, tas eh, ļoti nelabvēlīgi ietekmē olu cenu. Ungārijā mm, olu cena ir pieaugusi ļoti spēcīgi. Un īstenībā cilvēkiem bieži vien uh, ir visai vienaldzīgi dzīvnieku labturības pasākumi, jo viņi vienkārši grib paēst un grib to darīt par lētāku cenu. Mums noteikti vajadzētu ņemt vērā patērētāju intereses, jo viņi jau gal galā ar savu maciņu pieņems lēmumu, domājot, kuru produktu īsti pirkt. Egyébként elvi jogból elutasítják a húsnak a és a húsnak a fogyasztását. Vegán... Mums ir jāņem vērā konkrētu patērētāju grupu intereses, Piemēram, veģetārieši šeit nerunās par to, kā mums ražot gaļu, jo veģetārieši, piemēram, nepirks gaļu. Tas ir skaidrs. Mums vienmēr ir jāmēģina iejusties patērētāju ādā. Tas patiešām būs milzīgs solis uz priekšu, ja mēs varētu pavaicāt patērētāju viedokli. Mums vajadzētu izpētīt patērētāju pirkšanas paradumus. Európai Unió. De a fogyasztók döntenének, hogy milyen állatjólét. Mums ir jāsaprot, kā šīs dzīvnieku labturības normas ietekmēs patērētāju uzvedību, bet uh, patērētāji gal galā spriedīs, ko pirkt un ko nē, un pie kā tas gal galā novedīs. Tie ražotāji, kas, eh, piemēram, savus produktus var pārdot tirgos, kur patērētāji ir gatavi par kvalitatīviem produktiem eh, maksāt augstāku cenu. Protams, šie ražotāji varēs turpināt ražot savus produktus saskaņā ar visiem labturības principiem. Bet, ja jums ir jāpiegādā savu preci tirgu, kur normas nav tik augstas un kur cilvēki nav gatavi tik augstu, nav, eh, tik augstu summu maksāt, nu tad, protams, jums ir jāņem vērā visi šie apsvērumi un jāpielāgojas prasībām. Bieži vien patērētājs īsti nezin, ko viņš pērk. Állatoknak a húsát állalják föl repülőgépeken, éttermekben, úgyhogy a fogy... Piemēram, līdmašīnās vai restorānos tik piedāvāti konkrēti produkti, jums tiek pasniegta porcija un tiek teikts, eh, kā piemēram tas ir uh, Eh, kas šis lopiņš ir nokauts tā vai tā, saskaņā ar reliģiju, bet mums ir jārunā par vienotu kodifikāciju. Paldies, Brita Rēmērs un pēc tam Rubika kungs. Lūdzu, esiet lakoniski. Paldies! Kādas ir galvenās problēmas? Īstenībā Eiropā ir vairāki ātrumi īstenojot šīs normas, un šie dažādie ātrumi noteikti tik ātri nemainīsies, un tās valstis, kas vienmēr visu ir visai labi īstenojuši, savus mājas darbus rūpīgi izpildījušas, arī turpmāk būs uh, priekšgalā, ka tiks ieviestas jaunas normas un līkumi, uh, jo šajās valstīs līdz ar to uh, mēs varam teikt, ka uzņēmumi cieši no mm, negodīgas konkurences. Tādēļ mums ir jāpadomā par termiņiem, vai nevajadzētu nošķirt, kāda ir praktiskā īstenošana un kāda ir likumīgā īstenošana. Nevarētu būt tā, ka, piemēram, eh, valstis likumīgo īstenošanu veids eh, vienā laikā ar praktisko īstenošanu un jāņem vērā, ka tādā veidā attiecīgie lauksaimnieki cieš no uh, Uh, konkurences deformācijas. Un ja, piemēram, īstenošana notiek tikai uz papīra un praktiskā īstenošana notiek vēlāk, ir jāpiedāvā šīm valstīm kaut kāda izēja, lai nebūtu konkurences deformācijas. Bet, piemēram, ja pilsoņi grib uh, augstāks dzīvnieku labturības principus, nu tad uh, atkal jādomā, kā to visu īstenot. ja mēs runājam arī par dzīvnieku labturīgu, par dzīvnieku, par uh, izmaksu amortizāciju, bieži vien uh, dzīvnieks turot kūtīs vai, vai staļos ir nepieciešami 20 gadi, lai šīs izmaksas amortizētos. Un tātad cilvēkam ir jāietaupa, lai varētu investēt jaunos projektos, uh, jaunā tehnoloģijā. Un tad nevajadzētu brīnīties, ka lauksaimniecības uzņēmumi saka, ka visas šīs izmaksas mūs vienkārši apēd. Mēs nevaram visu to tikai nepārtraukt maksāt. Un jāsaka, ko tad eh, vēlas mūsu pilsoņi? Protams, ja jūs gribat eh, ievērot tik daudz eh, labturības principus un eh, tik augstu kvalitāti, tas nozīmē izmaksas mūsu lauksaimniekiem. Tālāk par divpusējiem nolīgumiem. Nezaudēsim realistisku skatu. Mums jāsaprot, ka pasaulē pieaug iedzīvotājs skaits, bet tas nenotiek galvenokārt Eiropā. Un galvenie mūsu preču noņēmēji dzīvos trešajās valstīs, nevis Eiropā. Un mēs Mums ir jāsaprot, ka lauksaimniecības vērtībai ir jāpieauga, jo savādāk mēs nevarēsim trešajām valstīm diktēt savus noteikumus, jo tad mums vienmēr, slēdzot šādus divpusējus nolīgumus, vienmēr uz kaut ko vajadzēs pievērt acis, ņemot vērā aizvien augošo pieprasījumu trešajās valstīs. Viņi vienkārši neņems vērā mūsu noteikums, jo viņiem vienkārši būs tirgus vāra, viņiem būs nauda, un mēs tur nevarēsim neko padarīt. Uh, Un tagad daži vārdi par patērētāju kopumā. Nu, ir ļoti jauki, ja mēs gribam dzirdēt, ko domā mūsu patērētāji. Es gan neesmu ļoti veca, bet eh, jaunībā iemācījos vienu. Ja jūs kaut ko pajautājat, eh, eh, mūsu, ja jūs uzdodat jautājumu mūsu pilsonim, pēc tam viņš kaut ko dara, tad īsnībā tās ir divas atšķirīgas lietas. Un ja jūs pavaicājat patērētājiem, ko viņš grib, nu tad viņš kā mazs bērns uz Ziemassvētkiem sastāv dāvanu sarakstu, bet realitāte izskatās daudz savādāk. Jo īstenībā um, patērētājs iepērk savādāk nekā pirms tam ir prognozēts. Paldies, un tagad Rūbika kungs. Morvei, vi prego i tempi, perché abbiamo i parlamenti. Lūdzu, izsakieties lakoniski, jo sekos asamblēja. Jā, es atbalstu daudz no tā, kas ir dokumentā un kas tika teikt ziņojumā, bet man kaut kas pietrūkst. Man ir liekas, ka mums ir tāda divkosīga politika. Mēs par daudzām lietām runājam, bet par daudzām ļoti nopietnām lietām vispār nerunājam. Visiem taču ir zināms, ka putni cieš zosis. No tā, ka aknu iegūšanai mēs viņus mokam ar lielu pārbarošanu. Par to mēs nerunājam. Mēs zinām, ka tītaru pāraugšana un pārbarošana līdz tādam stāvoklim, ka tie nespēja noturēties uz kājām, tas viss tiek darīts tikai labumu iegūšana, nevis putna labklājībai. Govis izveidotas par piena mašīnām, jo vidējais laktācijas skaits govim ir 3,8. Un vēl sīvēna ķīmiskā kastrācija, govu ragu izdeidzināšana, daudz kas cik par to mēs savos dokumentos nerunājam. Iznāk, ka mēs esam divkosīgi. Par kaut ko runājam, par ko neizgribētu, lai tas būtu arī atspoguļots. Vai nu mēs to politiku atbalstam tādu, jeb tad jāsaka tā, ka mēs to neatbalstam. Paldies. Morvei. Köszönöm szépen, magyar nyelven. Morvai kundz, lūdzu. Nagyon sajnálom, hogy a vita elején nem tudtam. Paldies, es runāšu ungāru valodā, un es ļoti atvainojos, ka nepiedalījos diskusijās jau no paša sākuma. Bet, nu, jā. Uh, Tā jau tas parasti notiek. Man vienkārši vajadzēja aizstāvēt savu dzimteni eh, vienā sanāksmē, un tas nav nekas jauns. Uh, Tālāk runājot par dzīvnieku labturību, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, eh, tas ir jāplūko arī daudz plašākā tvērumā. Mums nevajadzētu vienā pusē nostādīt eh, lopkopis un otrā pusē dzīvnieki intereses. Nu, īstenībā lopkopiem ir ļoti svarīgi, lai uh, viņa audzētais lopiņš justos labi un būtu vesels. Un, protams, lopus vislabāk var audzēt mazās saimniecībās, mazās fermās. un e, šādās e, mazās saimniecībās rodas vismazāk problēma. Kopīgā lauksaimniecības politika, pārtikas produktu e, nekaitīgums, darba vietu radīšanu, uh, Eh, visi šie aspekti tiek ievērot arī mazās lauksaimniecībās. Ja mēs runājam par termiņiem, es gribēju pateikt, ka tieši mazie uzņēmumi ir apdraudēti, jo tiem ir grūti ievērot visas normas. Un tāpat mēs vērojam dažādas spekulācijas, daudzi vienkārši pērkš eh, zemi, zemes platības, lai spekulē, spekulētu, lai gūtu peļņu, un mazie uzņēmēji no tā cieši visvairāk. Tā ir mūsu kopīgā atbildība cīnīties pret šādām spekulācijām. Un, piemēram, Ungārijā eh, šis fenomens plešas plašumā. Ungārijas zeme tiek pirkta, eh, uzņēmumi, mazie uzņēmumi cieši visvairāk, un īstenībā, ja mēs runājam par dzīvnieku labturību, tad neaizmirsīsim šādu parādību. Es pieprasu eh, apskatīt visu šo koncepciju daudz plašākā tvērumā, nevis tikai pievēršoties vienai problēmai. Un uh, lauksaimniecības komitejai jārunā par šo lēntu grebingu, jeb zemes sagrābšanu. Paldies, tagad došu vārdu noslēgumā Polsins kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par visiem komentāriem. Es vēlētos vēlreiz atkārtot, ka mūsu mēķis tik tiešām ir panākt tādu likumdošanu, kas būtu vienkārša un skaidra un kas būtu vienkārši pielietojama. Šobrīd e, viss ir pārāk detalizēti, pārāk neskaidri un ir grūti to saprast. Nu, jums varbūt nepatiks mans teiktais, bet es tomēr teikšu, ja jūs vēlaties piedalīties vienkāršošanas procesā, un vēlaties skaidrot likumdošanu par dzīvnieku labturību, neiesniedziet pārāk daudz sarežģītu grozījumu. Esiet vienkārši. Paldies! Liels paldies mūsu referentei Polsens kundzei. Ja citu komentāru nav, tad līdz ar to esam noslēguši mūsu sanāksmi. Tiksimies rīt pulksteni desmitos, saka priekšsēdētājs. Ne, 9.30 priekšsēdētājs labo, tātad 9.30 sāksies mūsu komitejas sanāksme. Aicinu zālē palikt koordinātors, jo mums ir paredzēta tikšanās un viedokļa apmaiņa ar Baltijas asamblējas delegāciju. Es aicinu politisko grupu koordinātors palikt zālē. Paldies, cienījamie kolēģi, un tiekamies rīt pulksten 9.30. 9. rīt no rīta būs koordinātors sanāksme, un 9.30 sāksim mūsu komitejas sanāksmi. Tātad aicinu koordinātors palikt zālē.